Well, good morning, ladies and gentlemen. We will start our hearing. Sākam mūsu uzklausīšanu, dāmas un kungi. Esat sveicināti taks trīs komitejas sanāksmē. Šobrīd paralēli vēl notiek balsošana ekon komitejā, un tā kā mums ir vairāki deputāti, kas ir abās komitejās, viņiem joprojām jābūt tur, bet mēs ilgāk kavēties vairāk nevaram. Mums ir jāsāk darbs. Šodienas temats ir cīņa naudas atmazgāšana Eiropas Savienības banku sektorā. Mūsu uzklausīšana sastāvēs no divām daļām, kur būs virkne prezentāciju no mūsu viesu puses. Kā jūs zinat, mēs runāsim arī par Danske banku lietu. Cīnīsimies pret naudas atmazgāšanu Eiropas Savienībā skatīsim šīs lietas būtību. Mēs sekojam Danske bankas skandālam un cīņai pret eh, naudas atmazgāšanos sistemātiskā veidā. Mums jau bija publiskā uzklausīšana par Danske banku lietu pavasarī. Būs arī komitejas misija uz Igauniju un Dāniju tieši šī paša iemesla dēļ. Tas būs nākamā gada februāra sākumā. Tā kā šīs komitejas mandāts ir diezgan plašs, tad rīt un parīt eh, šīs eh, komitejas misija būs arī uz Mēnes salu. Uzklausīšanas pirmā daļa tiks sadalīta divās paneļdiskusijās. Pirmajā mēs uzklausīsim Harvardu Vilkinsonu kungu, trauksmes cēlāju, kurš savulaik strādāja Danske Bank, kā arī Steven Konu kungu, kurš ir Vilkinsonu kungu jurists un eksperts eh, trauksmes cēlāju aizsardzības jautājumos. Otrajā daļā mēs runāsim ar finanšu jomas un banku sektoru ekspertiem. Savukārt pašas uzklausīšanas otrajā daļā, tā teikt, trešajā posmā apmainīsimies ar viedokļiem ar Eiropas Banku iestādi un Eiropas komisiju par sadarbību starp uh, prudenciālās uzraudzības pārstāvjiem un naudas atmazgāšanas apkarošanas pārstāvjiem. Tātad sveicu Howard Wilkinsonu kungu vispirms. Vēlos pateikties viņam par to, ka viņš piekrits ierasties pie mums. Kā jūs uh, noprotat, viņam pirms pāris dienām bija uzklausīšana Dānijas parlamentā. Un es augstu novērtēju viņa paveikto un arī klātbūtni šeit. Un aicināšu viņu tagad izteikt eh, savu sākumu uz Lūdzu Vilkensarkungs. Paldies priekšsēdētāji! Naudas atmazgāšanai nav robežu kur gan labāk mēs varētu runāt par naudas atmazgāšanas jautājumiem kā Eiropas parlamentā, kur ir nepieciešams atrast Eiropas risinājums. Danske banka skandāla gadījumā šie 200 miljārdu eiro skandālā bija iesaistīts vismaz desmit bankas. Nebija runas tikai par Danske banku Igaunijā, pat ne Danske banku Dānijā. Bija iesaistīta vesela virkne banku. Daudzas Eiropas valstu bankas. Danske bankā pašā eh, operācijas, kas bija aizdomīgas, notika arī Lietuvā, Igaunijā, bet arī Dānijā. Paskatieties slaida kreisajā pusē. Naudas izcelsme lielākoties bija Krievijā, eh, caur Krievijas bankām. Bet arī Eiropas banku Krievijas filiāli tika izmantot. Un eh, Krievijas bankas ASV filiāli paskaroties slaidu labajā pusē, uz kurieni nauda aiziet, mēs redzam divas lielas ASV bankas, kurp nonāca dolāri, bet redzam arī eh, Eiropas bankas ASV filiāli. Ir svarīgi uzsvērt eh, šo korespondentu banku lomu ASV. Pēc maniem aprēķiniem 80 līdz 90% naudas, kas izgāja caur Danske banku dolāros, nonāca ASV korespondentu bankās un tālāk ASV finanšu sistēmā. Bankas ASV, tā skaitā Eiropas bankas ASV filiālu, pamatā bija pēdējais kontrolpunkts. Pēc tam jau tā nauda, kas izgāja cauri, bija atmazgāta un tīra. Mēs nezinām īsti, ko bankas ir izdarījušas. Mēs varbūt zinām par Igauniju, bet paskatīsimies uz Dānska banku Dānijā. Saskaņā ar Dāņu FSA ziņojumu maksājumi bijuši tikai tehniski, vai tā tiešām ir? Tie bija e, cilvēki Igaunijā, kas vairāk reizes dienā runāja ar cilvēkiem Dānijā par šiem darījumiem, vai tas tiešām ir tikai tehniski. Parunāsim par Lietuvu. 2014. gada janvārā man sacīja, ka Danske Banka Lietuvā nav atļauti nerezidenti klienti, bet izrādījās, ka 2012. gadā Britu Virģīnu salās uh, dibināts uzņēmums, kas man izklausās pēc nerezidentiem, sūtīja 100 miljonus dolārus caur ASV korespondentu banku uh, Danske banka klientam Igaunijā. Šo klientu vēlāk uh, atskaitīja uh, naudas atmazgāšanas problēmu dēļ. Ja Lietuvas filiālē nebija ļaut nerezidentu eh, klienti, tad eh, kā varēja būt, ka viņiem tāda ir? Un pie tam tik eh, slikti, bet mēs neko par to nedzirdējām. Eiropas Bankas Krievijas filiāla. Tas bija interesanti, jo no klientiem dzirdējām, ka viņi bija ļoti apmierināti ar to, ka tika atvērts rubļu korespondentu konts. Atgriežoties šajā slaidā, mēs redzam, kā divas lielas Krievijas bankas bija diezgan stingras attiecībā par maksājumiem, ko veids klienti, bet Eiropas bankas Krievijas filiālei bija, teiksim tā, ar eh, diezgan eh, vāju kontroli dokumentācijai deviņus gadus, vismaz deviņus gadus bija nepieciešama, līdz konts tika slēgts. Pirmā ASV bankai septiņi gadi vismaz, un pat otrā ASV banka, kas atvēra korespondentu kontu tikai pēc e, tam, kad pirmā ASV banka izstājās, pagāja divi gadi, līdz viņi konstatēja problēmas un izbeidz attiecības ar Danske banku. Mēs redzam, ka šis skandāls skār astoņas Eiropas Savienības dalību valsts un ASV. Tas tikai pirmajā vilnī neņemot vērā to, ka visdrīzāk nauda nonāca praktiski visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Igaunija, Dānija, Lietuva, ASV un tad mājas valsts eh, divām Eiropas Savienības bankām ar filiālu Krievijā un ar filiālu ASV. Tikpat līdzvainīgas ir arī valstis, kur darbojās fiktīvie uzņēmumi, kas bija iesaistīti šajās schēmās. Dānija, tie, kas sekoja pirmdienas uzklausīšanai, runāja par KS, kas ir ierobežots atbildības eh, firmas eh, veids Dānijā. Visas iesaistītās uh, firmas bija aizdomīgs. Es ziņoju par viņām banku, bankas vadībai, tas tika ignorēts. Bet visļaunākā situācija ir apvienotajā karalistē. Šeit ir pieklājīgi varbūt jāizsakās par iestādi, kurā esmu, bet eh, par savu valsti es varu teikt pilnīgi atklāti. Eh, ierobežots atbildības uzņēmumi kā forma uzņēmē darbībai jau tik ļaunprātīgi izmantot jau gadiem ilgi. Tas bija parasts ierobežots atbildības uzņēmums, kur bija direktors, kurš bija dzimis, aprecējies un kļuvis par uzņēmumu direktoru trīs mēnešu laikā. Nav slikti, vai ne? ir bija arī valstis, kur bija paralēlas schēmas. Vienu klientu, kur es satiku, viņu vēlāk identificēja aizdomīgās darbībās, un viņš sacīja, ka veids līdzīgas operācijas Latvijā. Kolēģis, kurš Maskavā strādāja, teica, ka līdzīgas lietas notiek arī Čehijā. Vēlējos dažus piemērus minēt, jo regulātora loma ir bijusi ļoti svarīga. Nevienmēr gan pozitīva. Par Dānijas FSA Kreisā pusē redzat citātu no iekšējā ēpasta, kuru Danske banka augstākās vadības pārstāvs nosūtīja, rakstot, ka FSA palīdzēja bankai grūtā situācijā. Tātad, ja augsts vadītājs eh, bankā uzskata, ka FSA palīdz viņiem, tad tas liecina, ka visdrīzāk FSA palīdzēja viņiem. Jautājums, vai FSA loma ir palīdzēt lielajām bankām? vai viņi būtu palīdē, palīdzējuši Zviedrijas filiālei Dānijā grūtā situācijā, jeb tikai valsts lielākai bankai. Šeit jārunā arī par taisnīgumu. Otrs citāts. Nevaru, diemžēl, teikt, e, kas tās ir par personām, bet e, e, tas tā nebija amatpersona nu, tāda persona numur divi no FSA. Pirmā bija. Šie komentāri eh, nonāca manā rīcībā 2015. gada janvārī, pirms jebkas no šī nāca gaismā. Līdz ar to, manuprāt, nav iemesla apšaubīt šādu informāciju. Kāpēc lai cilvēks kaut ko tādu izdomātu un stāstītu man? Tātad e, Dānijas FSA pārstāvs teica, man absolūti neinteresē, kas notiek Igaunijā. Uh, Mans darbs ir aizsargāt Danske banku. Tātad, dzirdat, palīdzēt un aizsargāt. Vai tas atbilst Eiropas Savienības likumdošanai, vai tas ir tas, ko jūs sagaidat no regulātoriem? Ejam tālāk pie Igaunijas FSA. turpat ir gluži kā divi FSA. Viens sāk darbu 2014. gadā un bija ļoti aktīvs, bet otrs bija līdz šim 14. gadam. Tam ir eh, diezgan pabriesmīgs piemērs. 7. aprīlī mēs uzzinājām, ka Igaunijas FSA ir sazinājusies ar Dānijas FSA, tas ir bijis arī iepriekš. Uh, šajā gadījumā par melnajā sarakstā iekļautajiem Krievu klientiem. Un Igaunijas FSA saka, ka viņi divas reizes sazinājušies ar banku, bet viņiem radies iespējas, ka banka Igaunijā neuztver šo jautājumu nopietni. Tas bija 7. aprīlī. Un tad notiek kaut, trijās nākamajās nedēļās kaut kas e, maģisks. Tik, tiekoties e, Igaunijas FSA un Dānskas e, banka Igaunijā ir efektīva un laba sadarbība un nav nekādu iebildumu. Interesanti, kas notika šajās 18 dienās starp šiem diviem gadījumiem. Paskatīsimies uz e, Igaunijas FIU lomu. Un tas ir īpaši šokējošs izgāšanās piemērs. Šis piemērs saistīts ar uzņēmumu A 2012. gada 6. jūnijā eh, uzņēmums A atver kontu Danske Banka Igaunijas eh, filiālē. Eh, februārī 13. gadā uzņēmumu, par uzņēmumu Danske Estonija ziņo Igaunijas FIU un sā, jūlijā sākas izmeklēšana, tiek iztaujāts uzņēmums. 25. septembrī uzņēmums aizver kontus un atver jaunus 14. gada aprīlī četras saistītās eh, firmas joprojām bija ar kontiem eh, šajā bankā. 19. jūlijā, tikai vienu dienu pēc izmeklēšanas, uzņēmums iesniedz atskaites eh, apvienotās karalistes uzņēmuma reģistram ar viltotu falsificētu informāciju. Šeit vajadzēja vienkārši lūgt apvienotās karalistes iestādes pēc palīdzības. Tagad par e, informācijas neatklāšanas līgumiem. Kā tas ir ticis e, plaši ziņots, es parakstīju šādu līgumu, kas neļauj man un nav ļāvis līdz šim runāt ar varas iestādēm bez bankas atļaujas. Nu, te, te nu tas ir. E, neko tādu bieži neredzam. Paskaroties labajā apakšējā stūrī rakstīts, tas ir noslēpums nav nemaz tik īss šis apraksts. Man, protams, bija arī sniegts juridiskās konsultācijas vēlāk par to, ko tas īsti e, nozīmē. 2015. gada vidū mana izpratne par juridisko situāciju bija tāda, ka to varētu izmantot, lai ļautu e, apturēt mani runāšanu ar iestādēm, e, vai arī nē. Un es izlēmu, ka es sniegšu informāciju iestādēm tikai tad, kad uzskatīšu, ka tas ir simtprocentīgi droši. E, šeit ir jāliek uzsvars uz četriem galvenajiem jautājumiem. Nevar būt tā, ka e, informācijas neatklāšanas līguma liedz atklāt informāciju par pārkāpumiem. Otrakārt, ziņojuma projektā tiek runāts par to, ka ir jāizvairās no šo čaulas fiktīvo uzņēmumu izmantošanu, kas ir izveidota Eiropas Savienības dalību valstīs, un ir nepieciešams ir regulētoru darbā izmantot jaunus modeļus. Jūs redzat, ka šeit ir eh, šobrīd spēkā regulējums, kas eh, absolūti nav taisnīgs. Un es eh, vēlētos arī eh, sagaidīt ieteikums, kā aizsargāt eh, trauksmes cēlājs. Es atvainojos, ka pārtērēju laiku. Paldies, Vilkinson kungs. Es domāju, ka tas bija to vērts. The... Paldies. Jūsu informācija tiešām ir um, ļoti vērtīga, lai gan satraucoša, un es vēlējos visiem pateikt, ka Vilkinsona kunga prezentācijas eh, slaidi ir atrodami mūsu komitejas eh, tīmekļa vietnē un būs pieejami pēc sanāksmes. Un tagad eh, lūkšu Honkungu uz septiņām minūtēm. Paldies, paldies par šo iespēju. Jautājums par trauksmes cēlāju aizsardzību nav nekādā veidā saistīts ar to, vai jums eh, patīk vai nepatīk šie cilvēki. Tas jau vairs nav jautājums. Vienīgais jautājums, vienīgā problēma ir, vai jūs vēlaties efektīvi cīnīties eh, pret krāpšanu un korupciju. Ja jūs to atbildat jā, tad jums absolūti ir jāizmanto trauksmes cēlāji. Un iemesls ir acīm redzams. No Vilkinsona kunga puses tas bija dzirdams. Ir nepieciešams cilvēks iekšpusē, lai visas šīs lietas, kas ir saistīts ar korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un tā tālāk, nav tādas kā, piemēram, slepkavība, kur uh, noziedznieks ir paslēpies un nav iespējams efektīvi pret visu to cīnīties, ja neviens nezin, ka tas vispār notiek. Tātad jums, ja jums nav savu cilvēku iekšpusē, jūs arī nevarat cīnīties pret šīm negatīvajām parādībām. 1986. E, gadā mēs e, mainījām veco e, Abraham Linkolnu laikā vēl pieņemto veco likumu. Norma šeit bija ļoti vienkārša - veicināt uh, trauksmes cēlāja aktivitātes, ja viņu informācija iedarbina veiksmīgu e, īstenošanas e, darbību, tad jūs viņu par to atalgojat. Ja nē, nu tad viņi nedabū neko. Un e, šī nauda nāk no korumpētās attiecīgās uh, vienības un var, protams, eh, eksperimentēt. Ko mēs no tā visu varam mācīties? Pēc 32 gadiem mūsu valdības ierēģi, kas ir atbildīgi par šo programmu, ir secinājuši, ka šī norma, lai atklātu uh, krāpšanu, ir visefektīvākais uh, ierocis. Ne jau tā, ka eh, trauksmes cēlāji būtu tādi, kas eh, palīdz, vai reiz desmit gados vajadzētu kaut ko eh, dzirdēt no Vilkinsāna kunga. Bet ja jums ir programma, saskaņā ar kuru ehm, jūs veicināt trauksmes cēlāju aktivitātes, tas kļūst par visiedarbīgāko instrumentu. Un te jautājums ir, vai jūs tiešām vēlaties izmantot visefektīvāko ieroci ciņā pret korupciju, vai arī joprojām sastapties ar šādiem skandāliem, kuros iesaistīt 240 miljārdi eiro vai dolāru. Nu, protams, ka visu uh, var aprēķināt dolāros un centos. Trauksmes cēlājam ir eh, jāsaņem kompensācija. Un ja eh, saskaņā ar informāciju mēs atalgojam trauksmes cēlāju, vai arī mēs aprēķinām, cik mums izmaksā visa birokrātija, lai varētu noteikt, kurā vietā tad ir bijusi krāpšana. 92% krāpšanas gadījumu, eh, kad ir atklāt, Konta krāpšana un atgūta līdzekļi ir izdarīts ar trauksmes cēlāju palīdzību. Savukārt eh, atbildīgās institūcijas ir spējušas to paveikt tikai 8% gadījumus. Tātad tā jau ir, empī, tie ir empiriski pierādījumi, un tas parāda, kā tas ir darbojies jau kopš 86. gada, kad likums tika modernizēts un aprēķinot, cik uh, līdzekļu aizplūst krāpšanas dēļ. 72% gadi, uh, gadījumu atklāšanas uh, gadījumi ir saistīti tieši ar trauksmes cēlāju aktiv aktivitātēm. Tam ir daudz pierādījumu. Interesantākais ir tas, kā ASV likumdošana uh, ir transnacionāla savā piemērojumībā. Uh, mūsu uh, likumdošana ir pieļāvusi to, uh, ka uh, 1200, pār par 1250 uh, cilvēku ir uh, snieguši informāciju mūsu iestādēm, lai atklātu krāpšanas gadījumu, ja viņiem nav bijis pietiekamas aizsardzības. Savās valstīs viņi ir devušies uz ASV, lai izmantotu mūsu likuma iespējas. Es vēlos minēt arī īra not, um, nodokļu likumu, kas ir viens no pierādījumiem, cik efektīvi darbojas ASV likumdošana aizsargājot uh, trauksmes cēlājus. Uh, Praktiski visas bankas e, ir iesaistījušās un dažādos, dažādās soda naudās ir iekasēts pār par 16 e, miljardiem eiro vai, e, vai dolāru. Un saskaņā ar ASV likumdošanu ir kļūst finansiāli izdevīgāk e, bankas e, vadībai, e, bankai norādīt uz saviem klientiem, kas ir pārkāpēji, nekā turpināt tos apkalpot. Tātad šis ir likums, kas ir jāpiemēro gan naudas atmazgāšanas gadījumos, gan krāpšanas ar vērtspapīriem, gan korupcijas gadījumos. Un visas, visi tie piemēri, kas to pierāda, uh, ir to gadījumu skaits, kad cilvēki ierodas no citām valstīm, lai atklātu eh, korumpētu praksi savās eh, valstīs. Un tas notiek tikai tādēļ, ka mums ir atbilstoša likumdošana. Šis ir uh, citāts no vērtspapīra komisijas vadītājas puses. Un tas ir līdzīgi tam, ko es dzirdēju nu, no Vilkinsona kunga, kādēļ viņa liecība ir tik svarīga. Atsevišķos gadījumos uh, trauksmes cēlē programmas aizsardzība uh, nes ļoti lielus iegūmus, un tas raksturo efektīvu programmu. Paldies! Viedokļu apmaiņa ar uh, deputātiem sekos, tātad jautājumi un atbildes. Darīsim to piecu mēnešu eh, ciklā. Jautājums viena minūte un pārējais laiks atbildēji. Tā, Nakašas nu, Maier kungs līdz referents. Paldies, ka no, eh, atvainojos, ka nokavēju. Paldies par doto vārdu. Piedalījos ekon um, balsošanā. Um, ir atklātas, eh, atklāti ievērojami trūkumi banku um, darbībā, bet kas ir lielākā kļūda no uzraugu puses, kam būtu jāspēj atklāt eh, šīs lietas jau um, saulēcīgi? Uh, Un tālāk informācija par to, ka līdzīgas schēmas iespējams pastāv citās valstīs, šķiet, ka Latvijā un Čehijā, vai jūs varbūt drusku varētu par to kaut ko vairāk pastāstīt? Paldies par jautājumu. Atbildot uz otro jautājumu vispirms. Tāda, paš, tāda pati schēma darbojas. Es pat zinu dažu banku nosaukumus Latvijā. Uh, Es ehm, ņemot vērā konfidenciālāti nevaru atbildēt konkrēti, kas attiecas uz Čehiju. Man nav šeit noteiktu banku nosaukumu, es tos nezinu, bet es zinu, ka līdzīga uh, sistēma darbojas, un ja Čehijas iestādes ir ieinteresētas un vēlas par to uzzināt kaut ko vairāk Un, ja Danske banka atļaus, mēs sniegsim šo informāciju, lai uh, Čehijā varētu noteikt, kura banka ir atbildīga. Attiecībā uz pirmo jautājumu. Uzraudzības iestāžu eh, neveiksmes. Uh, Nu, es jums pastāstīju par Igauni. Es nezinu, ko secināt, vai tā ir totāla inkupe, eh, nezināšana, jo gal galā viņi zināja par klientu ļoti agrīni, viņi saņēma informāciju procesā ļoti saulēcīgi, tikai es nesaprotu, kas notika. Kas attiecas uz eh, finanšu regulātoriem, tad te trūksta skaidrības par to, kas notiek. Ja mēs izlasām eh, par Dānijas FSA, tad. Uh, Viņi ļoti apmierināti paskaidroja amerikāņiem, ka grupā viss ir lieliski, bet tagad pēkšņi viņi eh, saka, ka viņiem nav nekāda sakara ar to, kas notiek Igaunijā. Nu, te ir arī problēmas ar uh, koordināciju un kompetenci sadalījumu un atbildības sadalījumu. Es domāju, ka šeit arī neatbilstošas darbības būtu jāanalizē. Paldies, SMT grupas vadā Kofortkungs. kungs. Paldies un paldies eh, par to, kas ieradies komitejā, Vilkinson kungs. Jā, arī jums paldies. Un par, paldies par to, ka eh, neklusējāt par tik svarīgu lietu par NDA informācijas neatklāšanas līgumu. Es saprotu, ka Dānijas uh, Danska banka arī um, ir apliecinājusi, ka viņiem nav problēmu ar NDA publicēšanu. Vai jūs kaut ko esat no tā visu redzējis, kā tas parādījās slaidā? Un vai jūs varat uh, paskaidrot, kādēļ jūs parakstījāt NDA un kādas tam sekas? Un otrs jautājums eh, ir noklausīts, jūs telefona sarunas tās ir ierakstītas, jūs Dānijas parlamentā to minējāt, vai jūs par to varētu kaut ko vairāk paskaidrot, vai tā ir parasta Danske banka prakse, un kur jūs vispār saņēmāt informāciju par to, ka tas notiek, kā šī informācija tika izmantota. Un rakstiskajā liecībā jūs rakstījāt, ka 2013. un 2014. gadā jūs esat sarakstījies ar augstākajām amatpersonām un valdes locekļiem. Vai jūs šodien varētu paskaidrot, vai šie cilvēki joprojām uh, strādā Danske Banka? Un, Konkungs, visbeidzot jums no juridiskā viedokļa, ņemot finanšu institūcijas starptautisko raksturu, vai ir jēga, ka jums ir 28 atsevišķi uh, tiesību aktu kopumi par uh, cīņu pret korupciju un trauksmes cēlāja aizsardzību. Jā, nu pirmais jautājums atbildējuši par to, ka Dānska banka ar mums nav komunicējusi ne caur padomu, ne caur citu mehānismu. Viņi uh, varēja uh, publicēt savu NDA. Mums viņi neko nav paziņojuši sa šajā sakarā, un kā Vilkensona kungs norādīja, tad NDA ir pats par sevi nosaka, ka mēs nedrīkstam to uh, publicēt. Bet mēs publicējām būtiskāko klauzulu. Jums ir nedaudz jā. Uh, respektē mans uh, privātums un uh, nerunāsim par naudas atmazgāšanu, bet klauzula, kura nosaka, vai es drīkstu runāt ar atbildīgajām iestādēm, uh, un uh, juridiski uh, paskaidrojums bija tāds, nu, varbūt, ka var, varbūt, ka nevar. Kāpēc es pār parakstiendējā? Tad, kad es atkāpos no amata bankai, bija iespēja uh, iedarbināt klauzulu, kas man neļautu pāriet darbā pie uh, konkurenta. Uh, un e, man nebija nekādu tiesību uz attiecīgiem līdzekļiem, man bija attiecīgais periods e, no nu, e, atlūguma iesniegšanas, un e, e, pēc tam vēl arī šis te periods, ko es nedrīkstēju sākt strādāt pie konkurenta. Un Kopenhāgenā e, es e, tikos ar. E, Danskam pārstāvi no bankas vadības, viņam bija dokuments, kuri bija parakstījis eh, Igaunijas nodaļas eh, vadītājs. Un e, tur tā tad bija e, runa par to, ka man nav tiesību uz kompensācijas izmaksu, man, protams, nepatika šis dokuments, un e, manī tas arī radīja bažas īpaši par NDA un bažas bija sekojoši. Ņemot vērā to, ko banka ir izdarījusi, nav nekādas e, garantijas, ka banka rūpīgi izpētīs uh, visu šīs lietas un nonāks pie atbilstošu secinājumu. Un uh, tā tad Bankas vadītājs skatījās man acīs un acīs skatoties teica, ka viņš nepacietīs naudas atmazgāšanu un izdarīs visu, kas ir viņa spēkos, lai to novērst. Un tos arī gribētu dzirdēt. Otrakārt, ja es būtu parakstījis vienošanos tajā brīdī, Uh, nu, uh, tad tur būtu runa par to, ka es varu saņemt uh, kompensāciju 20 tūkstošu eiro apmērā. Nu, bet es skatījot, skatoties cilvēkam acīs, dzirdēju apgalvojumu, ka mm, Viņš izdarīs to, kas ir jādara, bet uh, situācija bija tāda, ka, ja es tajā, es tajā brīdī uh, būtu to parakstījis, jā, es, protams, eh, būtu riskējis ar šiem 20 tūkstošiem, kaut gan mans jurists teica, ka uh, tur vajadzētu būt visam kārtībā. Nu, kas attiec uz telefonu sarunām, tad daudzās bankās telefonu sarunas tiek ierakstītas. Piemēram, ja man zvana klients, ka viņš grib kaut ko pirkt un uh, pārdot un e, kaut kādu valūtu un kaut kādu saņemt. E, tad, piemēram, ja e, šāda vienošanās ir notikusi par, pa telefonu, es, piemēram, visu izdaru otrā, tad klientam bez ierakstīšanas būtu ļoti grūti pierādīt, kāda īsti ir bijis šāda saruna. Tas viss ir normāli. Ja ir kaut ko nepieciešams pārbaudīt, ir iespējams atgriezties pie ieraksta. Es piekrītu, ka reizēm ir jāpaklausās eh, telefonu sarunas, ja ir kaut kādas strīds ar klientu. Bet banka neklausījās man, nenoklausījās manas sarunas ar klientiem. Bet es varēju eh, identificēt, ka tiek noklausītas manas sarunas ar iekšējā audita pārstāvjiem. E, nu, tātad, ja tie, e, kurus e, auditē noklausās e, auditoru sarunas, nu, tam it kā nav laba iemesla, lai to darītu. Es vismaz tādu neredzu. Tālāk e, par augstākajām amatpersonām. Nu, e, te es saku, iespējams, ka viņi vēl tur atrodas. Danske banka uh, ir mūs brīdinājusi, ka Vilkinsona uh, kunga, par Vilkinsona kungu var celt kriminālu uh, prasību par NDA un uh, datu aizsardzības normu pārkāpšanu. Tā kā ir situācija, kurā uh, praktiski banka pasaka sekojošo. Trauksmes cēlājs nevar identificēt iesaistītos cilvēkus un uh, amatpersonas, kas ir iesaistīts. Nu, un uh, tiesību sargājošās iestādes to tieši tā id, uh, interpretē. Tāpēc uh, likumi būtu jāharmonizē. Ja vienā valstī tiek aizsargāti uh, trauksmes cēlāji, uh, Eh, tas ir labi, bet ja eh, trauksmes cēlāja darbības tiek eh, ierobežotas pat tad, ja tas var ietekmēt 6-7 valstu bankas, tad tas nav labi. Labāk ir izvēlēties stingrāko likumdošanu. Nu, cienējamie kolēģi, nu neuzdodiet uzreiz tik daudz jautājumu, citādi mēs uz tiem nespēsim atbildēt. Hekmak kungs nākamais. Jā, paldies! Paldies par informāciju, ko jūs esat snieguši līdz šim, un eh, es jau sāku uzvilkties par to, kas notiek uzraudzības iestādēs un vispār visā sistēmā. Man būs varbūt eh, naivs jautājums. Mēs runājam par eh, PEPS, tātad politiski iesaistīti cilvēki, politiski svarīgi cilvēki. Mēs tādi esam. Tas nozīmē, ka ja mēs vai mūsu ģimenes pārsūta naudu, nelielas naudas summas, tad eh, banka mums var pajautāt, vai šī transakcija ir vēlama un tā tālāk. Un eh, tiešām eh, runiet par nelielām naudas summām, pat par smieklīgām, kad bankas iejaucās un jautā. Mans jautājums būs sekojošas dabas. Šie noteikumi, šie noteikumi attiec uz visām bankām, arī uz Danske banku. Kā tad varēja izveidoties situācija, kurā bankas šos mazos eh, no, nosūtītās naudas summas pārsūta un visu laiku jautā mums parlamentāriešiem, kamēr nauda no Krievijas var plūst gan arī bezgalīgos apmēros un neviens neko neprasa. Es saprotu, ka iespējams jums nevarēsiet atbildēt uz manu jautājumu, bet manā jautājumā ir iekļauts uh, arī atsauce uz tiem, kuri veido likumdošanu, proti vai šo problēmu var apslēpt šādā veidā. Tātad bankas nedara to, kas tām ir jādara, bet eh, tas nozīmē, ka zināmā mērā naudas eh, atmazgāšana jau ir ierakstīta likumā. Atbilde. Jā, es arī nesaprotu, kā tas varēja notikt, jo ir ārkārtīgi spēcīga naudas atmazgāšanas kontrola. Piemēram, jūs varat atvērt kontu, piemēram, nerezidentu gadījumā. Igaunijā pirms šāds nerezidents atver kontu, ir klientu akceptējoša komiteja, un tā nolēmj, vai var tikt atvērt, vai var kontu atvērt šis klients vai nē. Un tad eh, šī te eh, klienta novērtēšanas komiteja sadarbojas ar naudas atmazgāšanas komiteju. Es nesaprotu, kā tas, not, kā tas varēja notikt. Es jums pilnībā piekrītu jūsu uzdotā jautājuma jēgai. Protams, ikvienam jau ir skaidrs, ka nauda, kas nāk no Krievijas, jau a priori ir ar augstāku risku. Uh, bet eh, banka Igaunijā un arī iekšējais eh, audits to parādīja, ka šis eh, nerezidentu bizness tika vērtēts un novērtēts kā zema riska. Es to arī nesaprotu. Kona kungs, jā, es arī piekrītu, ka šie te nerezidentu novērtēšanas noteikumi ir jāīsteno, un tomēr likums jau darbojas tikai tad, ja ir pierādījumi tā īstenošanai, un pierādījumi nāk no trauksmes cēlējiem. Tā tad runa neiet par to, ka kaut kā, kāds ir jāpasargā un jāaizsargā pēc tam, ka tas ir um, aizgājis no darba. Tātad 15 gadu darbības laikā Danska Banka Igaunijā viens izrādījās pietiekami drosmīgs, lai pateiktu, kas tad īsti notiek. Tātad jā, ir, protams, bankās ir um, uzraudzība trīs līmeņos, bet uh, es esmu strādājis ar uh, trauksmes cēlējiem 34 gadus, un patiesībā labākie trauksmes cēlāji ir tieši tie, kas nāk no iekšpuses. Tātad tie, kuri redz, ka kaut kas ir pilnīgi nepareizi, un tad par to ziņo. Un, ja nebūs aizsardzības programmas, tad neviens, protams, neriskēs ar savu reputāciju, darbu, pat eh, ar iespēju, ka pret viņiem tiks izvirzīts kriminālas apsūdzības. Nē, Eh, paldies, tātad vēl 30 sekundes Hekmarkungs. Es vēlējos pajautāt Vilkinsonu kungam atkal naivs jautājums, bet varbūt jūs varētu pateikt, kāpēc lielajiem oligarhiem ir viegli, kamēr veca māmiņa nevar pārsūtīt nelielu naudas summu. Es nesaprotu, kāpēc lielie oligarhi var un veca tantīte nevar. Nu, es tiešām to neapjēdzu. Atbilde. Uh, Jā, varbūt nerunāsim par oligarhiem, vienkārši tie bija klienti. Saskaņā ar dokumentāciju tika īstenota kontrola un tika novērtēta riski, bet realitātē šīs te kontrolas tika veiktas tikai uz papīra. Tie bija tikai tukši vārdi. Paldies! Rožie kundze lūdzu nākamā. E, paldies, priekšsēdētāji kungs! Mans jautājums e, vēlos to uzdot Vilkinsona kungam. Jā, mēs runājam par trauksmes cēlējiem un par eh, šo trauksmes cēlētāju aizsard, aizsardzību, jo mēs eh, šorīt balsojām par eh, tieši direktīvu trauksmes cēlēja aizsardzībai. Bet es vēlējos, lai jūs nedaudz precizētu to, kā tas personīgi ir ietekmējis jūsu dzīvi pēc tam. Uh, Un noslēgumā vēlētos jums pateikties, ka esat ieradies mūsu komitejas sēdē, jo saprotu, ka jūsu dzīve nav viegla šobrīd. Tā tad. Runājot par šo te tekstu, kā sodīt pārkāpējus, vai e, jūs, jūs jau tā kā pieminējāt, ka pret jums tika mēģināts izvirzīt kaut kādas sūdzības un apsūdzības, bet e, vai darba devējs pret jums pēc tam ir izturējies negodīgi. Otrs jautājums. Jūsu gadījumā jūs iekšēji signalizējāt organizācijai, un, protams, pēc tam jums tika pieprasīts parakstīt šo neizpaušanas līgumu. Vai Jūs uzskatiet, ka jums bija citas iespējas signalizēt, pateikt, varbūt, ka teiksim, ziņot uzraudzības iestādē, kādai neatkarīgai iestādē, presē varbūt. Un um, jūsu vārds, ka tas tika publiskots, tas bija pret jūsu gribu. Tā tad um, Vai tas kaut kādā veidā ir nācis par sliktu jūsu situācijai, bet, eh, protams, jūs tātad strādājiet, strādājāt organizācijā un kā tas viss ir izveidojies pēc tam? Šī publicitāte jūsu vārdā un eh, publicitāte attiecībā uz jūsu vārdu, kā jūs to vērtējiet? Un eh, jūsu vārds tika nopludināts presē, un kā tas ietekmē vienkāršo iedzīvotāju dzīvi, vai, piemēram, ko mēs parlamentā varētu darīt, kā izstrādāt labākus noteikumus cīņā pret naudas atmazgāšanu. Paldies! Jā, tā tad eh, vesela virkni jautājumu atbild, sākšu ar atbildu uz pēdējo uzdoto. Tā tad 17. gadā banka informē, ka e, ir bijis e, trauksmes cēlājs. Un tad, kas tad notiek? Jā, tad, protams, e, presa sasparojās, atradīsim šo vārdu. Es sastrādājos ar organizācijām Igaunijā un Dānijā. Viņi uzzināja, kas es esmu, bet neizpauda manu vārdu. Pēc tam viena Viena avīze Igaunijā nopublicēja desmit jautājumus, un viens no tiem bija, kas tad ir eh, trauksmes cēlāj, cēlājs. Tātad viņiem svarīgākais bija noskaidrot trauksmes cēlēju vārdu un nevis, kur nauda plūda un no kā plūda, un tas, manuprāt, ir dīvaini. Tas eh, jebkurā gadījumā ir manu cilvēku un pilsoņu tiesību pārkāpums tas ir šausmīgi, jo patiesībā tas, ko trauksmes cēlējs vēlas panākt, ir izgaismot problēmu un nevis pats nonākt problēmās. Es e, esmu redzējis e, tik ļoti labu attieksmi no Dānijas žurnālistu puses, un tad Igaunijas avīze nopublicē manu vārdu. Tas patiesībā ir šausminoši. Un tad e, varbūt jāsāk domāt par to, kas tad ir sabiedrības interesēs un par ko sabiedrība ir ieinteresēta. Un iespējams, ka žurnālistiem beidzot vajadzētu sākt apjēgt šo nošķīrumu. Tā tad ļoti interesants jautājums par to, vai ziņot organizācijā iekšienē vai ārienē. Finanšu sektors, pieņemsim, ja jūs strādājat veselības aprūpē, jūs esat medmāsa, jūs kaut ko salaižat grīstē, tad uh, Es uzskatu, ka šādā situācijā visticamākais jums būs nepieciešama institūcija, kurai jūs zinosiet, ziņosiet kā medmās par to, ka ārsts kaut ko ir salaidis grīstē. Bet, piemēram, es domāju, ka tas, ko es iekšēji ziņoju bankā, tiks adegāt, adekvāti izpētīts, un pēc tam tiks veikta adekvāta rīcība. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka man nekad nebūs jāgriežas kaut kādās ārējās iestādēs vai uzraudzībā vai vienalga kur. Uh, Manā gadījumā ap, apvienotajā karalistē, ja pareizi atceros, ir pirms 20 gadiem parlamentā tika pieņemts sabiedrības interešu izpaušanas likums. Tādējādi varas iestādēm nav jāuzzina, kas ir šis te trauksmes cēlējs un tā tālāk. Bet eh, kaut ko ziņot uz ārpusi, tad ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka nekas ļauns jums ne, necelsies. Jo pat ja banka par 90% ir pārliecināta, ka tā dodoties uz, iesūtot mani tiesā zaudēs, tad eh, banka tomēr to darīs vai varētu darīt, lai vienkārši pabiedētu citus iespējamos trauksmes cēlējus. Tā tad par manu patreizējo dzīvi, ja mans vārds nebūtu ticis nopludināts avīzēs, es būtu akceptējis to, ka mana dzīve ir ok. Tas, ka apvienotās karalistes žurnālisti zvanīja manai sievas mātei, kura dzīvo nelielā Igaunijas ciematā un uzdeva jautājumus, manuprāt, tomēr ir skandāls. Paldies, Vilkansona kungs! Uh, Nākamā jautājuma uzdevē. Sí, muchísimas gracias a los dos. Paldies! Es vēlētos uzdot jautājumu jums abiem un vēlētos jūs abus apsveikt. Jūs esat lielisks integritātes piemērs. Tas ir piemērs mums visiem, jo es uzskatu, ka mums vispirms vajadzētu ļoti augstu novērtēt jūsu pilsonisko uzdrīkstēšanos, un es vēlos no sirds jums pateikties. Tā tad jūs šobrīd esat, varētu teikt, virtuāls sists krustā par to, ka jūs esat paveicis to, ko jūs esat. Patiesībā jūsu pilsoņu pienākums bija par to ziņot bet eh, jūsu patreizējā integritāte un dzīve ir sagājusi grīstē tikai tāpēc, ka jūsu vārds tika nopubli, no, nu, nopubliskots. Mans jautājums. Naudas pārskaitījumi no Krievijas vai uz to? Protams, ir saistīti ar riskiem, bet eh, kā cilvēks, kurš nonāk grūtībās, izgaismojot šādu pārskaitījumu dabu, var dzīvot tālāk. Es uzskatu, ka jūsu rīcībā ir mērķis un e, mēs. E, vai mums vajadzētu visiem uzlabot trauksmes cēlēju dzīvi? Kā mēs to varam izdarīt? Mums um, varbūt vajadzētu izveidot savu veidu kompensāciju. Vispirms Vilkinsona kungs un tad uh, Stīvens. Es nevēlos, lai jūs domājat par mani konkrēti, domājot par trauksmes cēlējiem. Es domāju, ka vajadzētu runāt par jebkuru, kurš ir strādājis Danske Bank, piemēram, tie, kur strādā Dānijas bankā. Respektīvi, es nedomāju, ka ir jārunā par konkrētiem cilvēkiem, ir jārunā par iespējamu, teiksim, medmāsu, kur ir vientuļā māte ar diviem bērniem, viņai, viņai ir arī hipotekārais kredīts, divi bērni, vienīgā, vientuļā māte un tā tālāk. Viņa saprot, ka kaut kas ir garām Danska banka, viņai nav Lielbritānijas pilsonība, viņai ir jāpaliek eh, Igaunijā. Ko viņai darīt, saprotot, ka Danska banka rīkojas negodīgi, ja viņi par to ziņo iekšēji organizācijā? Uh, tad eh, viņa ļoti labi zina, ka jā, ka eh, līdz ko kāds būs jāatlaiž, viņa būs pirmā atlaišanas sarakstā. Jā, viņa tad, protams, var doties uz eh, citu banku strādāt, un ko tad šī cita banka darīs? Viņa pazvanīs bankai, kurā viņa ir strādājusi iepriekš, līdz ar to. Jā, ja viņi nevar atrast banku sektorā darbu, iespējams, ka viņa E, domā, viņa dosies strādāt uz citu nozaru, bet e, šādai vientuļai mātei ar hipotekāro kredītu, e, dodoties strādāt uz citu nozari, viņa saņems visticamākais par 35% zemāku algu, kā viņai izdzīvot. Tātad lūdzu, nedomājiet par trauksmes cēlājiem tikai manā personā, domājiet par tiem, kuri iespējami uh, varēja būt trauksmes cēlāji, bet par tādiem nekļuvu, jo cilvēkiem ir jādzīvo. Kona kungs ir trīs parauga prakses piemēri, un es domāju, ka tos vajadzētu īstenot finanšu nozarē. Un jūsu komiteja varētu tos rekomendēt. Pirmais ir augsta profesionāla valdības līmeņa trauksmes cēlēju aizsardzības vienība, nodaļa, kura tieši iestātos par trauksmes cēlējiem. Tas bija pirmais, otrais - konfidencialitāte un imunitāte. Ja jūsu vārds tiek nopludināts, jūsu dzīve, darba dzīve ir beigusies. Tas arī pirmais ir, kāpēc cilvēki ne par ko neziņo. Tātad pirmais jūs zaudēsiet darbu, Jūs zaudēsiet iespēju strādāt tajā pašā nozarē. Un trešais, ja jūs vēlaties domāt vai runāt par kompensācijām, šobrīd vairums likumu paredz, ka trauksmes cēlējiem tiek tiešā veidā samaksāts par tām ciešanām, par kurām viņš ir cietis, bet tas ir pilnīgi absurdi. Ja jūs kādu perat ar pletni un pēc tam samaksājat viņam par viņa fiziskajām ciešanām, tad tas ir muļķīgi. Bet tas nav, tas neiztur kritiku. Ir jāizveido tāds modelis, lai kompensācija tiktu samaksāta par informācijas kvalitāti. Uh, Cik lielā mērā jūsu sniegtā informācija ir kalpojusi sabiedrības interesēm un kādā veidā tas ir novedis pie izmeklēšanas procesa rezultāta? Tātad konfidencialitāte un pēc tam adekvāta programma. Thank you very much. Stilios Kuloglu. Paldies, Stilios Kuloglu. Kona kungs cik svarīga ir anonimitāte saistībā ar trauksmes cēlājiem. Manā valstī Grieķijā ir skandāls, kas šobrīd tiek izmeklēts. Cilvēki, kas ir nākuši klajā ar šo informāciju, cēlušo trauksmi, ir anonīmi. Un viņiem uzbrūk un apvaino viņus visos iespējamos grēkos un apsaukā uh, Un to dara cilvēki, kas ir iesaistīti skandālā. Cik svarīga ir šī anonimitāte? Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums Vilkinsona kungam. To, tas, ko jūs sacījāt Dānijas parlamentā, jūs runājat par trim citām bankām, kas ir iesaistītas eh, šo miljārdu dolāru pārsūtīšanā. Visi runā par eh, Deutsche Bank, eh, JP Morgan un Bank of America vai jūsu NDA eh, līgums par informācijas neatklāšanu ļauj atklāt šo banku nosaukumus? In, in terms... Kas attiec uz anonimitāti un konfidencialitāti, šīs lietas ir absolūti nepieciešams. Tad, kad uh, eh, Doda Franka likums uh, tika apspriests ASV, kur es palīdzēju strādāt, tur tieši tika skatīts šis jautājums. Un komitejas uh, lēmums bija tāds, ka, ka ja, ja liecinieki nevarēs anonīmi liecināt, tad e, ne, nebūs nekādas jēgas. Nu, un tas bija pareizais, manuprāt, radīt tādu likumu, kas ļāva efektīvu uh, anonimizētu informācijas sniegšanu. Kas attiec uz Grieķiju, man ir šis tas zināms, Es teiktu tā, bailes eh, šobrīd Eiropā saistīts ar identitātes atklāšanu. Es, piemēram, desmit mēnešus strādāju ar vadošu eh, darbinieku, cenšoties pārliecināt, ka ASV ir iespējams liecināt anonīmi šīs bailes no tā, ka jūs tiksiet atklāts, jūsu identitāte tiks atklāta, un tas ir milzīgs. Par jūsu otro jautājumu. Danske Bank, cik varēja, ir atteikusies no savām tiesībām, bet ne no visām. Viņi nevar atteikties no kādas citas bankas nosaukuma atklāšana. Jūs nosaucat trīs bankas. Savos slaidos es nenosaucu nevienu banku vārdā, jo Dānska banka nevar atbrīvot uh, minēto banku an, eh, no anonimitātēm, no anonimitātes eh, prasības. Redzēt, banks var aizsargāt savu anonimitāti, bet trauksmes cēlāja identitāte tiek nopludināta un tur neko nedarīt. Maks Andersons. Paldies, ka izdarījāt pareizo lietu un nācāt klājā ar šo informāciju. Zviedrijā mums spēkā ir likums, konstitūcijā respektīvi ir ierakstīts, ka valsts iestādēm ir aizliegts censties noskaidrot, kas ir trauksmes cēlājs. Tas, manuprāt, ir interesants modelis, ko vajadzētu apsvērt arī citiem. Mēs cenšamies stiprināt trauksmes cēlāju aizsardzību šeit Eiropas parlamentā. Vakar mēs pieņēmām nostāju, kas stiprinātu lielā mērā šos trauksmes cēlāju tagad sāksies sarunas ar padomu, bet ir tādi, kas uzstāj uz obligātu iekšējo ziņošanas kanālu izmantošanu. Vilkinson kungs, ņemot vērā jūsu pieredzi, vai jūsuprāt tā ir laba ideja un efektīvs veids, kā darīt lietas, uzlikt par obligātu pienākumu ziņot vispirms iekšēji? Tas bija pirmais jautājums, man ir vēl viens. Tad, kad jūs runājat par finanšu iestādēm, sakot, ka tas ir viņu darbs eh, aizsargāt Danske banku, tas man eh, izklausās pēc eh, regulātoru krāpniecības, kur regulātori nokļuva nozares pārstāvu ietekmē, kurus viņiem bija jākontrolē vai jums ir vēl kādi ierosinājumi bez tiem, kurus jūs jau izteicāt, kā uzlabot situāciju. Paldies! Stīvs ir uzrakstījis jau kādai jābūt manai atbildēji. Man ir jāsaka nē, Bet es teiktu, ka šeit ir vairāk nianses. Tas ir atkarīgs no konkrētās nozars. Manā konkrētajā gadījumā tas bija neaptverami, ka es uh, uzreiz vērstos Igaunijas iestādēs bez uh, vēršanās uh, savas bankas iestādēs, bet tas bija tā iekšējās struktūrās, bet tas bija tāda, ka es uzticējos savai bankai. Citā nozarē, piemēram, slimnīcā strādājuši medmāsa varētu būt labs piemērs, nu tur nav variantu, tur ir jāziņo ārēji. Šeit ir nianses jāsaglabā ja ir iespējams un vēlams, tad ir jāziņo iekšēji, bet diez vai vajadzētu to uzlikt kā obligātu pienākumu. Cilvēkiem ir jāmēģina. Lielākoties trauksmes cēlāji ir labi darbinieki, un ja viņi vēlas, lai viņus uzklausītu, viņiem ir jābūt tiesībām arī uh, ziņot ārpus uzņēmumu. Otrs jautājums. Jūs acīm redzot, esat labāks ekonomists nekā es. Jūs eh, minējāt eh, regulatory capture jēdzienu par eh, regulātoru sagrābšanu. Nu, redziet, es esmu brits un mēs ilgi vairs nebūsim Eiropas Savienība. Man būtu dīvaini sākt runāt par aizvien spēcīgāku Eiropas Savienību, bet runājot par naudas atmazgāšanas apkarošanu, uzskatu, ka centralizēt šo cīņu ar naudas atmazgāšanu ir ļoti svarīgi Bet, ja, ja es mājās atgrieztos ar uh, Eiropas Savienības slavināšanu, nu, daudz man draugu uz mani skatītos dīvaini. Bet ir nepieciešams atteikties, protams, no subjektivitātes uh, mītnes valstī. Jā, es arī strādāju ar uh, nevalstisko organizāciju trauksmes cēlā aizsardzībai, un mums tur ir daudz labu ideju. Bet, ja tiek obligāti prasīta iekšējās uh, ziņošanas izmantošana, mēs būtu spiesti oficiāli protestēt. ASV jebkurai personai traucēt potenciālu noziegumu atklāšanu tiesību sargājušajām iestādēm, uh, tas ir noziegums Ja jūs redzat, ka cilvēku aplaupa uz ielas, jūs nezvanat vecākiem, jūs zvanat policijai, un tas tam ir jābūt atļautam. Jebkuri noteikumi, procedūra vai politika, kas traucē pamata tiesībām, cilvēktiesībām ziņot par noziegumiem atbilstīgajiem iestādēm, pret to mums būtu jāiebilst. Un tas būtu ļoti traģiski, ja mums būtu publiski jāiebilst pret eh, šo direktīvu, kur ir tik daudz vērtīgu un noderīgu lietu iekļauts. Paldies, Žils Lebretons. Merci. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties diviem šodien uzaicinātajiem. Jūs ļoti daudz mums atklājāt par Danske Banka skandālu. Man ir vairāks jautājumi. Vispirms eh, bija pārsteigts dzirdēt, ka šis naudas atmazgāšanas skandāls skar tādu valsti kā Dānija, kurā ir eh, pirmajā vietā cīņā pret naudas atmazgāšanu Eiropā. Līdz ar to tas, ka gan uzraudzības iestādes, gan arī banka neizpilda patiesībā savu pienākumu, man ir pārsteigums. Un mans jautājums, vai tas ir pierādījums, ka tā bija uzraudzības iestādes sadarbības veida izpausme, neatklājot Danska banka pārkāpumu, vai arī tas ir vienkārši pārpratums? Es vēlētos eh, dzirdēt, vai šīs sankcijas eh, bija vērstas pret eh, naudas pārskatījumiem, kas ir drusku dīvaini. Un trešais jautājums. Es tā īsti nesapratu. Jūs tātad pieņēmāt 20 tūkstošus eiro, ko jums deva Danske Bank. Kāpēc? Vai tas bija sava veida nopirkšana Vai tas bija par jūsu sadarbošanos, vai tas bija mēģinājums jums neziņot par to uzraudzības iestādē? Thank you for the question. Take the, the, the last... Sākšu vispirms ar atbildi uz pēdējo jautājumu par šiem 20 tūkstošiem. Vadoša amatpersona eh, no bankas ieradās ar līgumu, kur bija annexgrēša eh, maksājums paredzēts. Uh, iebilstot pret līgumu, tīpaši attiecībā uz informācijas neatklāšanas eh, summa, eh, summa palielinājās, ja es būtu gatavs parakstīt šo līgumu uz vietas. Man ir grūti, protams, minēt attiecībā uz to, kas notika Dānijas FSA iestādē. Ko es sacīju Dānijas parlamentā, var šeit atkārtot. Vienīgie, kas līdz šim ir izmeklējuši Dānijas FSA, ir paši Dānijas FSA. Uh, es domāju, ka ir nepieciešama neatkarīga izmeklēšana. Es zinu, ka komisija ir nosūtījusi šo jautājumu Eiropas banku iestādei EBA. Man uh, ir tikai ierobežots priekšstats par to, cik liels uh, izmeklēšanas spējas ir EBA iestādei Bet es domāju, ka vismaz Dānijas valdībai ir nepieciešams organizēt pilnīgi neatkarīgu izmeklēšanu attiecībā uz to, kas notika Dānijas FSA ietvaros eh, saistībā ar Danske Bank filiāli Igaunijā. Un jāpaskatās tieši uz jūsu minētajiem jautājumiem, eh, vai tur ir bijusi, ehm, vai tur ir bijuši pārkāpumi. Par sodiem Danske Bank. Dānijas FSA nāca klajā ar ziņojumu, sots bija uh, sitiens par rokām uh, pēdiņās. Dānijas Danske Banka ir uh, saņēmusi tādu rājienu, teiksim, tā astoņām amatpersonām. Tas arī ir viss sots kas attiecas uz to, vai e, ir bijusi nolaidība jeb līdzdalība noziegumos. Es uh, daudz gadus pārstāvu trauksmes cēlājus, un to, ko redzu atkal un atkal visos uh, tiesas lēmumos gandrīz. Nav jau tā, ka ir kāda ļauna grupa, kas taisās visus uh, apkrāpt. Bet nauda liek cilvēkiem darīt dīvainas lietas, un lielākā daļa no trauksmes gadījumu uh, var runāt par eh, mankārību. Jūs redzat, ka eh, sākot eh, pelnīt vairāk un vairāk, sākas arī lielāka mankārība. Es negribētu runāt par nolaidību vai līdzdalību, bet šeit ir daudz kas izdarīts balstoties uz tieši manas minēto. Paskaroties uz dažādiem gadījumiem Eiropā, redzu, ka sankcijas ļoti bieži ir ļoti zemas. Ieteiktu šai komitejai oficiāli pieņemt eh, modeli, kuru ASV izmanto daudzos eh, likumdošanas aktos, kuros ir aprēķins par to, cik daudz peļņas uzņēmums ir spējis radīt, izmantojot nelegālu schēmu, un katrs cents ir jāatdod no tās summas. Tas ir papildus sankciju sodiem. Ir jābūt tādam kā āmuram, kas uh, sit un neļauj gūt peļņu no krimināla sodāmas rīcības. Paldies, darīšu Rozatī! Paldies, paldies, kungi, ka ieradāties pie mums šorīt! Ļaujiet man atgriezties pie tiem jautājumiem, kas jau tika uzdoti, lai es labāk izprastu šo lietu. Es saprotu, ka aizdomīgās darbības eh, ir kaut kas tāds, par ko mēs uzzinājām ekspostu bet tas turpinājās astoņas gadus vai, vai kaut kā tā Danske Banka Igaunijas filiālā. Tr transakciju summa, kas ir uzskatāms par aizdomīgam ir 160 miljārdi no vairāk kā 200 miljārdiem. Kā bija iespējams, ka izņemot jūs, Vilkinson kungs, un jūs nostāja šajā jautājumā, neviena amatpersona nenorādīja uz to, ka šie darījumi ir aizdomīgi. kā bija iespējams, ka Igaunijas vai Dānijas FIU nedarīja neko, lai izskaidrotu šos lielās naudas darījumus. Vai tas ir tādēļ, ka visas Igaunijas bankas strādā ar šādām naudas summām, jeb tas ir kaut kāds absolūtais izņēmums Danske banka gadījumā? Un ja tas bija izņēmums, kā bija iespējams, ka tas nepiesaistīja uh, Eh, atbildīgo varas iestāžu uzmanību. Tā ir viena lieta. Otra. Un jautāšu jūs juristam, kā jūs salīdzinātu Eiropas sistēmu naudas atmazgāšanas apkarošanai un izmeklēšanai šajā jomā? ar ASV sistēmu. Manuprāt, un ne tikai manuprāt, ASV iestādes ir daudz efektīvākas bijušas, identificējot uh, visus šos krāpniecības gadījumus. Tas ir kaut kas tāds, kas mums nerada prieku jo, ka bieži vien norādes nāk no Atlantijas okeāns, otru, okeāna otras puses, ka mums ir kaut kas jādara konkrēti banka gadījumā. Varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs varam kopēt no ASV sistēmas, pārcelt uz Eiropas sistēmu cīņā ar naudas atmazgāšanu, lai padarītu šo sistēmu daudz efektīvāku. Es tad atbildēšu uz pirmajiem jūsu jautājumiem. Grūti komentēt ir to, ko cilvēki ir darījuši augstākajos amatos bankā. Bet es minēju šo piemēru, ka varētu būt šāda iedomāta persona tie, bet es tiešām uzskatu, ka uh, filiālē strādāja zemākos amatos cilvēki, kas uh, varbūt nezināja visu apmēru aizdomīgām lietām. Bet manis minētais piemērs par kādu tīju, viņa nekad nebūtu ziņojusi par šo pārkāpumu. Kas attiec uz augstākām amatpersonām, es nezinu. Par regulātoru lomu Igaunijas FIU es jau atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem norādīju, ka būtu nepieciešama neatkarīga izmeklēšana attiecībā uz Dānijas FSA un par Igaunijas FIU. Iepriekšējā uzklausīšana, ko es vēroju, jūs uzaicinājāt viņus un viņi neieradās. Un pat ja viņi atnāktu, viņi teiktu, mēs nevaram jums to atklāt, jo tas ir noslēpums. Vai... Nu, tāda ir realitāte. Tad, kad esat Igaunijā Uzdodiet jautājumu, bet viņi atbildēs, ka viņi nevar uh, apspriest konkrēts gadījums. Es nezinu, vai kāds vispār kontrolē to, ko dara FIU, un ja kāds to var darīt, tad tā visdrīzāk varētu būt Igaunijas valdība, kas varētu organizēt neatkarīgu izmeklēšanu attiecībā uz to, ko Igaunijas uh, eh, FIU vispār darīja. Uh, Īburts šai seisnamā apzīmē intelligence, bet uh, es neko tādu nepamanu šīs iestādes darbībā. Uh, kas attiecas uz ASV modeli. Es ļoti ieteiktu paskatīties ASV likumdošanu. Savā rakstiskajā liecībā es dažus e, esmu minējis. No šiem tiesību aktiem tos ir iespējams pārņemt jebkurā demokrātiskā veidojumā Eiropas Savienībā vai atsevišķās valstīs. Šie likumi darbojas. Vēlos arī uzsvērt, ka lielākā daļa no maniem klientiem tagad ir no Eiropas Eiropieši, kas izvēlas celt trauksmi. Nu, jāsaka, ka es esmu konstatējis, ka ļoti daudz cilvēku vēlas ziņot par pārkāpumiem, bet nav sistēmas, kas liek viņiem justies, ka tas ir praktiski iespējams un ka tas ir droši. Un vēl viena lieta, kas jāpaturprātā, neatkarīgi no tā, ko es teikšu potenciālam trauksmes cēlājam, tātad avots, kuram ir informācija un kurš eh, uzskata par nepieciešamu atklāt šo informāciju. Tās bailes, kas viņiem ir, no tā, ka viņi varētu zaudēt pilnīgi visu, es varu stāstīt par likumdošanu, kas viņus aizsargās, konfidencialitāti un atlīdzību, ko viņi varētu saņemt. Tas varētu daudz ko stāstīt, bet šīs bailes, kas viņiem ir, to, tās ir ļoti grūti pārvarēt. To var izdarīt tikai ar uzticēšanos, ar pieredzi, Nu, jūs redzējāt šo slaidu, ko es rādīju par ziņošanu, naudu un efektīvu uh, likumdošanu. Uh, tas uzlabojas ar laiku. Tam būs nepieciešams laiks un uzticēšanās. Bet jums ir jāiedomājas, kā jūtas cilvēks, kurš baidās no tā, ka viņš zaudēs visu karjeru, visu, ko ir sasniedzis. Un jāveido savs modelis balstoties uz to. Es neiedzināšos visās detaļās, bet viena lieta, kas mums ASV dod priekšrocības, ir pirmie eh, likumi mums tika pieņemti pirms aptuveni 50 gadiem. Pirms aptuveni 30 gadiem mēs pārgājām uz tādu mūsdienīgu modeli, un tas darbojas. Mēs to, pie, piemēram, arī nodokļomā, un tur tas lieliski strādāja. Tad mēs to vērtspapīru un uh, jomā piemērojām, un uh, ārvalstu krāpniecības lomā. Pro, uh, uzraugot šo likumu progresu, mēs redzam, ka viņi ir bijuši neticami veiksmīgi. Uh, Tā kā mums ir zināmi modeļi, es aicinu jūs papētīt tos un sākt tos īstenot. Ivari Padār, the last member speaking in this part. Jā. Suur tänu, härra Wilkinson, et see teema nüüd eh, nii põhjaliku arutelu leiab ja, ja see näitab seda, et kas on kuulda? et äh, suur tänu, härra Wilkinson, et see teema tänasel juhul siin laual on ja me näeme, mida me näeme, et Šī tēma ir ļoti svarīga un labi, ka mēs par to šodien runājam. Šķiet, ka agrāk mēs esam īpaši pārspīlējuši savu spēju uh, efektīvi apkarot naudas atmazgāšanu. Mm, svarīgi ir, eh, kā mēs varam koordinēt mūsu pūliņus, un izskatās, ka tieši koordinācija tāks klibo. Un mm, grūti ir noteikt, kur ir noticis noziegums un kur ir vienkārši nepietiekams regulējums. Igaunijas FSA 2015. gadā pieprasīja, lai Danske banka slēgtu šos te riskantos kontus un iepriekšējos pāris gados Igaunijas FSA arī informēja Dānijas FSA par situāciju Dānske banka. Kā jums šķiet? Kādus soļus Dānska banka spēra pēc tam, kad Igaunijas FSA iesniedza savus uh, pretenzijas. Kā jums šķiet? Jā, paldies par jautājumu. Ir tikai viens regulators, uh, kurš uh, izceļas, nu, faktiski pusregulators, jo te ir liela atšķirība starp FSA darbību Igaunijā pirms uh, 14. un pēc 14. gada. Pēc 14. gada FSA ir vienīgais regulators, eh, kas vispār kaut ko dara, jo viņi tiešām eh, arī eh, piespieda slēgt atsevišķus kontus. Bet pirms tam, ja Kāds mans kolēģis teica, ka kaut kas ar FSA ir noticis. Viņi ir atsūtījuši mums dažus cilvēkus, mums no viņa tā drusku baila, un mēs īsti zinām, un mēs arī zinām, par ko viņi runā. Nu, tāda veida regulātors arī vajag. Man ir grūti tagad pateikt, kurš ko ir izdarījis, kurš ko nē, jo 2017. gada aprīlī es aizgāju, bet Igaunijas FSA pēc 14. gada tiešām ir. Uh, uzslavas vērts. Viņi ir izdarījuši vairāk nekā visi citi iepriekš. Okay. Thank you. Well... Paldies. Es vēlētos pateikties abiem runātājiem par ļoti vērtīgo informāciju, ar kuru viņi ar mums dalījās, un vēlētos pateikties arī Kona kungam par palīdzību un atbalstu Vilkinsona kungam, un es eh, vēlētos augstu novērtēt Vilkinsona kungu paveikto un viņa atklāsmes, jo acīm redzot bez viņa palīdzības naudas atmaskāšana turpinātos eh, neatklāta pārējai pasaulē, un faktiski pārmaiņas sākās tikai ar brīdi, kad viņš eh, cēl šo trauksmi. Un, protams, ir skaidrs, kā viņam tagad jādzīvo stresā, viņš ir nesnoteikts opurs, jo tie, kas ir nodarbojušies ar naudas atmazgāšanu, eh, jā, jau šobrīd rūcina savus motors un ir tāda zināmā mērā kafkiska situācija, kādu mēs varbūt negribētu redzēt. Es varu apliecināt, ka vismaz šajā komitejā mēs tiešām darīsim visu, kas ir iespējams, lai piegrieztu skrūves naudas atmazgāšanai. Vēlāk runāsim arī ar Eiropas bankas, banka iestādi un komisiju par iespēju izveidot Eiropas Savienības uh, kaut kādu um, struktūru, kas varētu nodarboties ar izmeklēšanu, un runājot par trauksmes cēlāju aizsardzību. Viņi dara uh, nu, to, kas ir jādara, tieši tā, kā jūs to darījāt. Lielas paldies! Three minutes break. Trīs minūšu pauzīte. Well, dear colleagues, dear guests, we... Cienījamie kolēģi, cienījamie viesi, turpināsim mūsu uh, uzklausīšanas uh, pirmo, uh, tātad otro uh, diskusiju paneli. Un uh, tēma atkal ir nelikumīgi iegūt naudas līdzekļu legalizācija Eiropas banku sektorā. Un šoreiz uh, pie mums viesojas banku pārstāvji. Un vispirms Didiekungs no Vasenāra, kas ir starptautisko uh, attiecību nodaļas un regulējošās nodaļas vadītājs ING bankā, Jespers Nīlsens no Danske bankas. Jā, viņš tieši tagad ierodas eh, Nilsan kungs un Asa Ārfmans kundze eh, Zviedrijas bank, banķieru asociācijas juriskonsulta. Katram runātājam ir septiņas minūtes savai prezentācijai Un es vēlētos sākt ar Didjē Vasenāra kungu no ING bankas. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie parlamenta deputāti, paldies par uzaicinājumu un iespēju vērsties pie jums. Esmu pārliecināts, ka jūs zināt, ka ING eh, banka ir noslēdusi vienošanos ar uh, valsts prokuratūru par uh, izmeklēšanu un naudas atmazgāšanas novēršanu. Saskaņā ar šo līgumu ING uh, vienojās par 655 miljonu soda izmaksu un uh, Tas, protams, ir eh, radījis eh, sekas mūsu eh, vadībā, jo mūsu galvenais ierēdnis ir atstādīts no amata. Mums ir atzīmēti ievērojami pārkāpumi, Un uh, eh, ING uh, eh, Nīderlanda ir um, veikusi izmeklēšanu uh, savā darbībā laika posmā 2010. līdz 2016. gadam, un uh, mēs esam to izmeklējuši ļoti rūpīgi un nožēlojam notikušo. Uh, es uh, pastāstīšu, ko esam mācījušies pēdējos gados un ko esam inicējuši, lai uh, šādas te nopietnas trūkums novērst nākotnē. Ir skaidrs, ka tas, kā ANG Nīderlande eh, attiecās pret klientiem, nav eh, pieņemama. Eh, mums ir jāstrādā labāk. Mums ir jāatbilst likumdošanai visaugstākajā mm, mērā, un tā mums ir augstākā prioritāte. Uh, un līdz ar to mēs nodrošināsim, ka mūsu sistēmas un mūsu domāšana uh, būs uh, tās pareizās, lai uh, mēs varētu tiešām spēlēt vārdsarga lomu, kas no mums tiek sagaidīta, uzlabojot savu pārvaldību un uh, antinaudas atmazgāšanas atbilstības uh, panākšanu jau kopš 2016. gada. Mēs esam apsprieduši ar iespējamās eh, korektīvās darbības ar eh, Nīderlandes centrālo banku, aktīvi sadarbojoties ar klientiem, kas ir izmantojuši vai iespējams izmantos, eh, var, potenciāli varētu izmantot mūsu bankas pakalpojums kriminālu um, darbību veikšanai lai gan nekādu pierādījumu par uh, kaut kādām kriminālām darbībām no muzdarbnieku puses kopējā situācija tomēr ir nopietna. Un tieši tāpēc ANG pēc iekšē izvērtējuma nolēma uh, uzsākt, uh, realizēt pasākumus un vērst darbības pret noteiktiem darbiniekiem, kam ir um, kam pienāks atbildība, uh, lai uzraudzītu uh, pret naudas atmazgāšanas uh, politiku un veikt attiecīgos pasākums un procedūras Nīderlandē. Centīsimies atbalstīt un veidot uh, riska pārvaldības kultūru visā uh, bankā. Mēs esam apņēmības pilni uh, veikt tālākus uzlabojumus, lai varētu turpināt turpmāk eh, nodrošināt mūsu finanšu sistēmas integritāti. Vēlētos varbūt pastāstīt par dažām no šīm darbībām. Pirmkārt, eh, mūsu eh, īpašā programma, kas ir vērsta uz klientu aktivitātes monitoringu un uzraudzību. Uh, kā arī pienācīgās rūpības eh, principu ievērošana patērētāju eh, aktivitātēs saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanu. Tālāk struktūrāli risinājumi visā bankā, eh, darba instrukcijas, labāki rīki un aplikācijas, um, uzraudzīt uzraudzības uzlabošana, izmantojot arī mākslīgo intelektu, striktāk pārvaldība, klientu integritātes uzraudzība, eh, domāšanas veida eh, mainīšana, eh, sadarbības uzlabošana ar finanšu un publiskām institūcijām, un līdz ar to mēs esam palielinājuši darbinieku skaitu, kas uzrauga atbilstību likumdošanas eh, prasībām no 150 darbiniekiem 2010. gadā līdz 4500 eh, darbiniekiem šodien, un kopumā bankas darbinieku skaits no 600 ir pieaudzis līdz 1800. Mūsu eh, naudas atmaskāšanas apkarošanas politika ir saskaņotā ar DNB standartiem eh, Nīderlandē, kas ir saskaņā ar globāliem eh, minimāliem standartiem, eh, un ja mūsu vietējā standarti ir striktāk, tad piemērojam tos. Iekšējās darbības, ko mēs veicam, ir visteidzamākās un vissvarīgākās, taču mēs arī uzskatām, ka visiem nāktu par labu, ja mēs uzlabotu esošo eh, likumdošanas satvaru. Vispirms mēs uzskatām, ka ir nepieciešams panākt eh, struktūrāls eh, uzlabojums caur pastiprinātu uz, sadarbību starp privātu sektoru spēlētājiem, kā arī veidojot publiskas privātas partnerības. Tā kā finanšu noziegumi ļoti bieži ir starp institūciju un arī ar pārobežu raksturu, tad mums ir jāspēj apmainīties ar starpbanku informāciju situāciju. Eh, piemēram, ja klients, eh, kam tiek liekts eh, saņemt pakalpojums vienā institūcijā, netikt atplastām rokām uzņem citā institūcijā. Un uh, klienti var izman, un krimināli uh, Noziedznieki parasti izmanto ļoti daudzas bankas un dalās uh, arī informāciju savā starpā, bet visu ķēdi var atklāt bankas, ja tās savukārt uzlabos informā dalīšanos informācijā savā starpā. Uh, Galvenās izmaiņas, kas tiek eh, piedāvāta eh, naudas atmazgāšanas direktīvas sakarā, ir eh, ļaut starptautiski mainīties daž ar informāciju dažādām tiesību sargājušām institūcijām, lai bankas arī saņemtu brīdinājumus pietiekoši agrīni. Uh, un centralizējot eh, naudas atmazgāšanas uzraudzības eh, pilnvarojumu eh, noteiktā Eiropas līmeņa organizācijā arī būtu vērts apsvērt. Tas pasargātu finanšu sistēmu, nodrošinātu stabilitāti un integritāti. Un nesenie komisijas priekšlikumi veikt izmaiņas uzraudzības saturā Eiropas līmenī ir ārkārtīgi svarīgi. Tās veicinās sadarbību starp uh, svarīgākajām institūcijām. Uh, Dārgie parlamenta deputāti kungi, priekš, uh, deputātu, deputātu priekšsēdētā kungs, paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Vasenāra kungs vēlētos tagad sveikt Nīlsēna kungu no Dānska bankas un tagad došu vārdu jums. Arī uh, uzrunāju līdz septiņām minūtēm. Cienījamie komitejas locekļi, paldies par eh, iespēju šodien uzstāties jūsu eh, priekšā. Es eh, pārstāvu Dānijas operāciju daļu Dānska bankā un esmu arī pagaidu izpildirektoru vietas izpildītājs. 2007. līdz 2015. gadam Igaunijas eh, bankā notika noteiktas noteikti pārkāpumi un mums noteikti to nevajadzēja pieļaut. Vairāk kā 15 tūkstoši nerezidentu veica transakcijas eh, ar naudas plūsmu, kas pārsniedza 2 miljārdus eh, eiro. Nu, un ko mēs no tā visa esam mācījušies? Vispirms gribētu uzsvērt to, ka uh, tie paskaidrojumi, ko šodien sniegšu, nav jāuzlūko kā taisnošanās, jo tas, kas notika, tam nevajadzēja notikt, tas nav pieņemams, un mēs uzņemamies atbildību par notikušie. Kā tas varēja notikt? Tas ir jautājums, ko Dānska banka ir censies uh, sev uzdot un arī atbildēt uz to. Mums ir bijis svarīgi nonākt līdz problēmas saknei. Uh, un eh, izvērst pilnu izmeklēšanu, eh, lai mēs varētu saprast visu un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka nākotnē nekas tam līdzīgs nenotiek. Ir svarīgi eh, atzīmēt, ka šai izmeklēšanai nebija jāaizstāja atbildīgo iestāžu izmeklēšanu, un, protams, ka atbilstošajām iestādēm izmeklēšanas rezultāti ir pieejami. Dānska bankai bija portfolio ar nerezidentu uh, klientiem uh, Igaunijā, un mēs zinājām, uh, ka ir uh, šādi te klienti ir um, augsta riska, uh, po, bet uh, mēs paļāvāmies uz to, ka ievērojot likumdošanu, augstie riski tiks izslēgti. Izmeklēšana norāda uz trūkumiem. Uh, visumā nepietiekam uzmanība tiek eh, piešķirta eh, finanšu noziegumiem Igaunijas eh, filiālē. Mm, tas, šī filiāla nebija integrēta ar IT platformu, un tas neļauj grupas līmenī mm, veikt transakciju monitoringu. Un attiecīgie brīdinājumi netika uztvērti pietiekami nopietni. Uh, un risku izpratne um, faktiski beidzās ar to, kad mēs saņēmām uh, apliecinājumu par to, ka viss ir kārtībā un problēmas tiek risinātas. Īsumā uh, būtiski trūkumi Igaunijā un grupas līmenī ļāva uh, problēmām uzkrāties un saglabāties. Uh, kas notika, eh, tam ir ļoti nopietnas sekas eh, Dānske bankai, un Tomas Bons ir atkāpies no darba vēl virkne augststāvošu amatpersonu un eh, pārvaldības līmenī strādājošo ir aizgājuši no darba. Un uh, Igaunijas filiālē strādājošo astoņu darbinieku lietas ir iesniegtas uh, policijai. Uh, Mēs esam uh, nolēmuši koncentrēties uz tiem klientiem, kuru darījumus mēs uh, pamatos saprotam, stiprinot savas pozīcijas, cīnoties pret naudas atmazgāšanu un finanšu noziegumiem. Šīs institīvas ir ar sekojošo. Mēs uh, esam stiprinājuši visas aizsardzības līnijas, pāraudzību, uzraudzību un esam arī palielinājuši to darbinieku skaitu, kas, eh, stārgā, eh, kas strādā ar ANR jautājumiem. IT sistēmas arī ir uzlabotas, lai atbalstītu visas šīs procedūras. Uzlabojam arī no-real customer procedūras lai uh, tos neuzņemtu da, vai nesniegtiem pakalpojumus. Mēs esam apņēmības pilni uh, mācīties no mūsu kļūdām un arī dalīties savā pieredzē uh, esmu uh, ar mieru atbildēt uz jūsu jautājumiem. Nu, protams, ne uz tādām lietām kā informācija par atsevišķiem uh, cilvēkiem un personām, jo tas ir saistīts ar um, aizsardzību. Um, Tā tālāk. Trauksmes cēlāja aizsardzība, protams, ir svarīgs aspekts, un mums ir jāsargā viņa identitāte, uh, ja viņi nevēlas to atklāt. Un mums ir jānodrošina, eh, lai eh, nākotnē trauksmes cēlēji tiktu aizsargāti. Un uh, mums arī būtu, viņi ir, turpmāk mēs viņus atbrīvosim no visām uh, kontraktu saistībām, kas ir saistīts ar informācijas uh, mm, neizpildīšanu paušanu, ja viņiem būs zināšanas par kaut kādiem aizdomīgiem darījumiem. Mēs esam viena no lielākajām ziem, no, Ziemeļvalstu bankām. Uh, un tas, kas ir noticis, tas neatspoguļo uh, banku, kāda mēs esam bijušie pagātnē 147 gadus, un uh, tā mēs negribam virzīties priekšu, bet mēs saprotam, ka mums ir veicams svarīgs darbs, lai atjaunot jūsu uzticību un sabiedrības uzticību. Mēs darīsim visu iespējamo. Paldies! You, Paldies, Nielsen kungs, un tagad dodu vārdu Asai Arfmanas kundzei, kas eh, pārstāv Zviedrijas banķieru asociācijas juridisko nodeļu. Lūdzu, paldies! Prieksēdētā kungs, godātie parlamenta deputāti, cienējamie kungi un godātās dāmas. Zviedrijas banka asociācija vēlētos pateikties uh, ekonomiskajai komitejai un taks komitejai par šo uzaicinājumu runāt Zviedrijas vārdā. Uh, Īsos ievadvārdos vēlos iepazīstināt ar Zviedrijas banķieru asociācijas darbības eh, apjomu. Tā ir profesionāla organizācija, kur ir apņēmusies eh, palīdzēt aizsargāt savu locekļu uh, intereses. Mēs pārstāvam 30 bankas un banku filiāles Zviedrijā, un mēs pārstāvam mūsu locekļus kā Zviedrijas līmenī, tā arī starptautiskā līmenī. Viens no, šiem, viens no mūsu uzņem, uzdevumiem ir nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, kas varētu uzlabot mūsu locekļu dzīvi. Likumdošanās priekšlikums sagatavošanā mēs ierakstam uh, galvenokārt tādu likumdošanu, kas attiecas uz finanšu pārvaldības likumiem, nodokļiem, civiltiesībām un, protams, mēs strādājam arī ar likumdošanas uzlabošanu naudas atmazgāšanas jomā. Mēs likumdošanas darbā E, sadarbojamies ar dažādām ekspertu grupām, lai uzzinātu viedokli un, protams, sadarbojamies ar atbildīgajām iestādēm. Mēs, kā profesionāla organizācija, esam apņēmušies arī izglītot sabiedrību par banku ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Šajā jomā tātad mēs strādājam ar klientu izglītošanu. Mēs strādājam ar banku klientiem, piemēram, ko nozīmē būt bankas klientam, kāpēc banka uzdod tos jautājumus, ko tā uzdod. Mēs eh, sagatavojam kritērijus un um, sagatavojam kritērijus, kā nomainīt banku, un arī runājam par eh, īpašiem klientiem. Zviedrijas eh, banku Eh, asociācija ietilpst Eiropas Banku asociācijā, un mēs ļoti daudz dar darbojoties šajā Eiropas Banku asociācijā sadarbojamies ar citām valstīm. Mūsu uzdevums ir eh, uzra, tātad uzraudzīt banku darbību, un mēs nevaram uzlikt piemērot eh, bankām sankcijas. Patiesībā mums nav informācijas par mūsu locekļu iekšējiem lēmumiem vai, tirz, vai biznesa stratēģiju. Runājot par naudas atmazgāšanu, tad mūsu spēkos ir ieteikt labākus likumus un varbūt izstrādāt rekomendācijas. Mēs sadarbojamies ar atbildīgajām iestādēm, sadarbojamies ar mūsu locekļiem. Sastajā gadā Zviedrijā stājās spēkā īpašs likums un e, mēs vēlamies izveidot adekvātu fórumu, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, bet mēs vēlamies nodrošināt arī lielāku juridisko skaidrību. Aktīvi sadarbojamies ar Finanšu ministriju, ar Finanšu policiju, ar citām atbildīgajām iestādēm. No šā gada 1. janvāra policija ir atbildīga par terorisma un naudas atmazgāšanas darba, ko, darba koordinēšanu uh, e, Eiropā Zviedrijas līmenī. Mēs uh, organizējam arī izglītojošus pasākums un konferences mūsu locekļiem, lai tieši mācītu par cīņu pret naudas atmazgāšanu, kādas formas tā var ieņemt. 200 um, aktīvu locekļu piedalījās pēdējā konferencē, kur organizējām pavasarī. Mēs sadarbojamies ar sešām citām Zviedrijas profesionālajām organizācijām, tajā skaitā arī 16. gadā nodibināto na naudas atmazgāšanas cīņas organizāciju. Nolūks šai sadarbībai ir veicināt paraugu prakses apmaiņu un, protams, radīt nepieciešamos priekšnoteikumus likuma īstenošanai dzīvē. Terorismu finansēšana un naudas atmazgāšana ir starptautiska problēma, starptautiska kaite, un mēs šobrīd vēlamies daudz ciešāku sadarbību Ziemeļvalstu banku profesionālu organizāciju starpā. Mēs eh, šajā eh, formā vēlamies eh, veicināt viss ziemeļu valstu kopīgus noteikumus šo jautājumu risināt. Paldies! Vēlējos tikai uzsvērt, ka šodien mūsu komitejā uzstājas Ziemeļvalstu pārstāvi, bet tas nenozīmē, ka mēs neraugamies arī Eiropas dienvidu virzienā. Uh, Tas tikai vēlreiz uzsver laikam to, ka geogrāfiski problēmas ir izlīdzinātas. E, ziemeļos tās ir vienas dabas un dienvidos drusku citas. Tātad tagad došu vārdu deputātiem jautājumu uzdošanai. Viena minūte jautājumam, četras atbildē. Nīda Maier kungs ir pirmais EPP grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies visiem, kas esat ieradušies uz šo mūsu komitejas sēdi. Es vēlos uzdot jautājumu Danska banka pārstāvim. Tātad jūsu iekšējā izmeklēšanā mēs esam saņēmuši dokumentu. Jūs sakat, ka Igaunijas Danska banka filiāle ir strādājis neatkarīgi no Danska banka uzraudzības, un jūs uzsverat šo Igaunijas specifisko darbības kultūru. Jūs tā kā uzsverat šīs atšķirības eh, kultūrā. Tas nozīmē, ka Igaunijas bankas, tātad Igaunijas banka strādāja ar ļoti augstu peļņu un šķiet, ka bank, Igaunijā bankas vadība arī tika atalgota par to. Es eh, ļoti augstu novērtēju jūsu pūliņus sakārtot šīs lietas, un tomēr, vai jums šķiet, ka visaugstākajā Danske banka uh, valdes līmenī tika runāts par Igaunijas filiāles lielajiem peln, peļņas apjomiem. Cik plaši šis jautājums tika diskutēts, cik plaši tika pievērsta uzmanība tam, ka banku filiāles, kurām peļņa ir ļoti liela, šīs banku filiāles pēc saviem izmēriem ir mazas, tajā strādā maz darbinieku. Uh, jo patiesībā šķiet, ka runa neiet tikai un vienīgi par naudas atmazgāšanas riska novērtējumu, runa iet arī par attieksmi un kā banku patreiz piemērotā atalgojuma sistēma atalgo nevis lielākā riska uzņēmušās filiāles, bet gan to, ka varbūt nauda apritē ir drusku šmucīga. Nilsen kungam atbildēja dodu vārdu. Mike. Mikrofons nav ieslēgts. Sorry. Atvainošanu. E, paldies, paldies, ka uzslavējāt mūsu pūliņus. Paldies! Ja mēs raugamies uz atšķirīgajām kultūrām, uz atšķirīgo mentalitāti, tad jā, tas ir fakts. Mums ir daudz jāstrādā ne tikai ar Igaunijas filiāli, bet arī ar citām filiālēm, jo informācijai ir jābūt pilnīgi brīvas aprites. Par augsto peļņu runājot un par to, vai tas ir iemesls, vai par to tapis pietiekami daudz diskutēts tieši no naudas atmazgāšanas apkarošanas rakursa. Es eh, tikai vēlējos pateikt, ka jā, tā tas nav. Raugoties uz deviņiem gadiem, kurus esam strādājuši, mums bija 1,9 miljārdi peļņa šajā konkrētajā filiālē, kamēr Danska banka kopīgā pēļņa bija 430 miljārdi. Tātad nav tā, ka viņi ir guvuši, mil, devuši milzīgu pēļņu Danska banka. Tā nav. Par atalgojumu sistēmu patreizējais modelis darbojas tā, ka ļoti augsts procents atalgojumi balstās uz riska procedūru īstenošanu. Tātad mēs, vēl, mēs vēlamies pamudināt tādu rīcību, kas nenāks par ļaunu nedz bankai, nedz arī tās klientiem. Thank you. Paldies, saka prieksēdētājs Jeppe Koforts, kas ir S&D līdzreferents. Thank you, Chair. And... Uh, Paldies, un es runāšu dāniski. Esmu dānis un uzdošu jautājumu dānim. Uh, Jesper Nielsen. Uh... Paldies, Nilsen, ka jūs šeit ieradies. Liels prieks eh, šeit eh, tevi redzēt. Un es vēlējos eh, pateikt, ka banku filiāles var parādīties dažādi apsvērumi, kāpēc dažādas filiālas tiek uzskatīts par bīstamām. Tātad Igaunijas filiāli jums nesa 200 miljonu peļņu ļoti īsā laikā, un tas tomēr ir aizdomīgi. Un tomēr uh, Es vēlējos pateikt, ka 14. gadā jau tapa zināms koncerna līmenī, un tagad es e, citēju jūsu teikto, ka, e, kas ir šajā ziņojumā, ka visas kontroles e, neizpilda savu funkciju. Tātad gan koncernu līmenī, gan šīs filiālas līmenī ir zināmas grūtības. Tātad it kā Eh, filiāles rīcību bija ieteikts ziņot eh, tiesību sargājošām iestādēm, bet kāpēc koncerns neko nedarīja? Un otrs jautājums. Iepriekšējais jūsu priekšgājējs Danska Banka 14. gada 15. februārī jau saņēma striktu ziņojumu, kurā bija rakstīts, ka cits valdes vadītājs būtu nepieciešams eh, papētīt dažu filiāļu darbību. Šāds ziņojums pienāca jau 14. Eh, gada februārī, tomēr darīts nekas netika. Kad parādījās šis trauksmes cēlējas ziņojums, atkal nekas netika darīts. Tātad eh, tas ir mans jautājums. Ja jums šodien pienāktu šāda informācija, valdes loceklis jums eh, pateiktu, ka eh, naudas atmazgāšanas riska dēļ vajadzētu pārtraukt ārējo klientu rīcības konkrētā filiālē, ko jūs darīt, jo jūs priekšgājās nedarīja neko. Paldies par jautājumu. Jā, droši vien eh, godīgi būtu teikts, ka pēc eh, šodien zināmā un mums patreiz zināmās informācijas mēs rīkotos daudz striktāk un daudz ātrāk. Bet tagad atgriezīsimies pie šiem naudas pārvedumiem. Protams, ka mums vajadzēja uz tiem paraudzīties daudz rūpība, rūpīgāk. Uzraudzība ir bijusi ar būtiskiem trūkumiem, un šīs trīs aizsardzības līnijas vienkārši nedarbojās par to, kā tas ir ietekmējis e, Kopenhāgenes centrālās bankas e, darbību. Tātad mēs esam atlaiduši veselu virkni cilvēku, kas neatceros tagad cik, bet sankcijas ir. Iemesli tam varbūt ir vairāki. Igaunijā. Igaunijā šīs aizdomīgās rīcības e, tieši nerezidentu klientu sakarā, tad Dānijā mums nebija zināms, ka mēs e, esam akceptējuši šādu rīcību. Mums tas vienkārši nebija zināms, un mēs nekādu informāciju nepaturējām pie sevis. Nu, nav tā, ka mēs nedarījām to zināmu atbildīgajām iestādēm. Tātad mentalitātes atšķirība Igaunijā un Dānijā tomēr ir. Un tomēr 13. gadā 13. 14. gadā sevi labo e, runātājs, mēs rīkojāmies saskaņā ar procedūru, mēs neko nezinājām. Uh, Jā, varbūt brīdinājumu daudzums un sarkanās lampiņas bija, un mums vajadzēja uz tām reaģēt. Es domāju, ka tiešām vadošajiem banku, bankas darbiniekiem vajadzēja rīkoties drusku savādāk. Manuprāt, tā arī ir atbildes jūsu jautājumiem. Thank you. Paldies! Jā, pavisam īsi. Jūs eh, komitejai iesniegtajās rakstiskajās atbildēs teicāt, ka jūs zinājāt par šo nerezidentu portfeli, ka tas ir augsta riska pilns. Jūs to neņemat vērā, vai jūs uzskatījāt, ka Igaunijas filiāls īstenotā politika ir pietiekama, lai stātos pretim šiem riskiem? Uh, Tad mans jautājums, jā, visiem ir zināms, ka šie klienti no Krievijas ir augsta riska. Kāpēc tad jūs ticējāt līdz pēdējai sekundei, ka šie ļoti labu peļņu nesošie klienti nenonāk naudas atmazgāšanas lupas apakšā? Tas nav fenomens, kas skar tikai Igauniju. Pēc augstā kara beigām tieši netīrā nauda caur Eiropas bankām aizplūda kā tīra. Tā ir problēma. Atbilde. Jā, mēs arī par to šobrīd domājam, kā tā var būt, kad izveidojās tā kā ir. Uh, Kā jau šeit izskanēja un kā jau manās atbildēs rakstīts, jau septītajā gadā sāka degt sarkanās lampiņas, tātad es mēģinu to paskaidrot, nemēģinu taisnoties, bet ja mēģinām skatīties, kas tad nogāja greizi, tad arī šajā ziņojumā Tas atspoguļojās, ka grupas līmenī bija pārliecība, ka viss darbojas lieliski, un ir pat bijuši gadījumi, kad Igaunijas filiāle tika uzskatīta par labāko visā koncernā tieši naudas atmazgāšanas novēršanā. Uh, Tas šobrīd šķiet pilnīgi absurdi, raugoties uz to, ko mēs zinām šobrīd, tas šķiet absurdi, bet tobrīd tā bija. Tiešām mūsu bankas vadība bija lapticīga. Es saprotu, ka jūs nedaudz smīnat, iespējams, ka mēs nepārbaudījām visu, kas te tur ir nepareizi, un šīs trīs aizsardzības līnijas visas nenostrādāja, bet varbūt, ka uz to jāpas, jāpaskatās uzmanīgāk. Darīšu uz attīstību tālāk. Nielsen kungs. Mēs saskaramies ar situāciju, kurā zināmas bankas filiāli Igaunijā astoņas gadus bija iesaistīta darbībās, kas uh, praktiski nozīmē naudas atmazgāšanu milzīgā apjomā. Jūs savās ievada piezīmēs atzināt, ka kļūdas tika pielaist tur un citur, bet tas vairāk saistīts esot ar to, ka Igaunijas filiālei bija liela autonomija un atšķirīga korporatīvā e, kultūra, nodalītas IT sistēmas, nu tas neliekas pārliecinoši astoņus gadus turpināt noziedzīgu darbību. Tur nevar runāt tikai par e, nolaidību vadības līmenī vai nevērību. Tur ir jābūt eh, kaut kādai organizētai sistēmai apakšā, kas no vienas puses nodrošināja, ka informācija nenonāk pa, tālāk par šiem eh, darījumiem dažādos līmeņos - atbilstības nodrošināšana, riska izvērtēšana, vadības līmenis Tad cilvēki nebija ieinteresēti skatīt riskus, kas saistīti ar aizdomīgiem darījumiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Cik lielā mērā e, tā varētu būt e, noziedzīgas vienošanās rezultāts? kas skar arī e, centrālo mītni. Jūs sacījāt, ka daži darbinieki ir paši aizgājuši, citiem līgumi ir izbeigti, bet ņemot vērā, ka šie bija noziegumi, vai tur nevajadzētu runāt par eh, kriminālu izmeklēšanu? Un kāpēc? Pa visiem šiem gadiem bija tikai viena persona, viens trauksmes cēlājs, kurš izlēma runāt un norādīt uz visiem šiem pārkāpumiem. Un visi pārējie, visi pārējie darbinieki, tur taču vēl kādam bija jāzina, kas notiek, vai vismaz jābūt aizdomām par to, kas notiek. Bet tie visi klusēja. Kāds tam ir iemesls? Un ko jūs vēlaties darīt bankā, lai mainītu šādu sazvērestības kultūru? Un otra lieta, ko jūs ierosinātu mums, Eiropas parlamentam, kā mēs varam uzlabot sistēmu cīņā ar naudas atmazgāšanu, gan attiecībā uz kontrolēm, gan izmeklēšanām Eiropas Savienībā, lai spētu agrāk reaģēt uz šādiem gadījumiem. Paldies! Pāris lietas. Pirmkārt, atkāpe. Mēs, protams, varam identificēt aizdomīgas darbības un aizdomīgas darījumus, bet uh, to, cik liels ir bijis naudas atmazgāšanas apmērs, tas ir eh, tiesību sargājušo iestāžu ziņā. Tas pats eh, sakāms par 42 personām, par kurām ir ziņots iestādēm, un astoņām no viņiem, eh, pret, par kuriem ziņots policijai. Mēs darījām to, jo redzējām aizdomas pār to, ka tur varētu būt bijusi noziedzīga vienošanās. Tad, kad mēs to darījām, un tas ir arī daļa no ziņojuma, To mēs darījām arī um, skaidrojot, kā tā izdevās tik ilgi to noslēpt. Paskaroties uz notikušo no 2007. līdz 2015. gadam, 7. gadā mēs saņēmām informāciju no uh, bankas, un 2013. Eh, gadā Tas, protams, bija nepareizi, tagad mēs to saprotam, bet tobrīd tas kā tas tika uztvērts iekšējā audita ziņojumus, ziņojumus no atbilstības nodrošināšanas nodaļas. Visur e, tika ziņots par to, ka viss ir kārtībā Igaunijas filiālē. Un apstiprināja e, mūsu viedokli, ka mums ir kontro, e, pietiekama kontrole nerezidentu kontiem un darījumiem Igaunijā. Tas, protams, izrādījās nepatiesi. Tad, kad eh, parādījās atšķirīga informācija no trauksmes cēlā, no Igaunijas FSA, no iekšējiem ziņojumiem, jā, mēs reaģējām pārāk lēni, pārāk neizlēmīgi, tam bija nepieciešams pārāk ilgs laiks. Tagad, skatoties atpakaļ, tad, kad ir la laiks, uh, pagājis. Nu, tam, protams, ir vajadzīgs pēc eh, ilga laika, kad tiek ziņots, ka viss ir kārtībā, pēkšņi kaut kas nav, un tad bija vajadzīgs daudz laika izmeklēšanai. Attiecībā uz kultūru jums taisnība. Tas ir liels uzdevums mums priekšā. Un jāsāk arī ar to, ka ir jāspēj atklāt runāt eh, par šo gadījumu ar jums, ar mūsu klientiem, ar uh, Eh, citām iesaistītajām pusēm, ko esam mācījušies no šī gadījuma, kas ir noticis īstenībā. Un mēs, protams, eh, atklājam šo informāciju tiesību sargājušajām iestādēm. Pirmā lieta, kas būtu jāmaina, paskatīsieties bankas ziņojumu, redzēsiet, ka ir jāmaina kultūra, ka ziņojot augstākai hierarhijai ir jāsamazina optimisma līmenis. Tas jāsāk ar mani, Es varu jums apsolīt, ka tas jau ir sācies. Ko jūs varat darīt, lai palīdzētu? Manuprāt, svarīgākās lietas jau tik pieminētas. Kā radīt uh, naudas atmazgāšanas ķēdē lielāku caurskatāmību. Kā padarīt to, ka mēs varam atklāt uh, datus un palīdzēt savstarpēji uh, apturēt noziedzīgo tīklu darbību. Paldies! Polstāngs! Paldies, priekšsarētāji! Es arī runāšu dzimtajā valodā nīderlandiešu. Paldies! Didrikam Van Vasenāram, kurš ieradies ir uz šodienas sanāksmi. Van Vasanārkungs, jūs norādījāt, ka ir nepieciešama Eiropas iestāde, kas uzraudzītu šīs lietas. Bet problēma ir tāda, ka nebija jau ko pētīt, jo par šiem ziņojumiem, par šiem darījumiem netika ziņots, līdz ar to nebūtu bijis iespējams tos izmeklēt. Un problēma ir tāda, ka bizness eh, ir pirmajā vietā, augstāk par atbilstības kontroli. Un svarīgi būtu mainīt šo prioritāro secību. Sistēmas nefunkcionē. Bet vēl viena lieta, par ko es esmu pārsteigts, ka izmeklēšanu veids Eiropas centrālā banka un kā varēja būt iespējams, ka Ing banka veica izmeklēšanu, bet nespēja konstatēt neko. Un tas arī tas mums jāmācās. Ja mēs sagatavojam likumdošanu, tā ir viena lieta, bet tas nedod neko, ja šo likumdošanu neīsteno, nepiemēro. Kā lai mēs nodrošinām, ka tas tiek piemērots tā, kā mēs to esam paredzējuši? kas tad ir jāmaina atlīdzības e, izmaksā, e, lai un tā sistēmā kā tādā, lai nodrošinātu, ka biznesa modelis neņem prioritāru virsroku e, pār atbilstības nodrošināšanu. Es atbildēšu angliski, tas lielākā daļai būs vieglāk, manuprāt, saprotams. Jūs norādījāt uz to, ka biznesa ņem virsroku par atbilstību, un kā bija iespējams, ka mēs Eh, nedarījām to, ko Nīderlandes centrālā banka mums sacīja, ka ir jādara. Es varu tikai atzīt, ka ING bankā izmeklēšanas periodā, runāja par darbību Nīderlandē, iekšējās kontrolas ietvars nestrādāja tā, kā tam vajadzēja, un tik tiešām pārāk daudz laika tika ieguldīts, pārāk, pārāk maz laika, pārāk maz līdzekļu, pārāk maz uzmanības. Uh, To mēs nevaram noliegt, mēs to atzīstam. Un tik tiešām e, vairāk kārt e, centrālā banka bija norādījusi, ka mums ir jāuzlabo situācija. Un katru reizi, kad tas tika darīts, mēs to ievērojām. Mēs skatījāmies uz to, kas konkrēti tika prasīts, atrisinājām to, kas e, bija jāatrisina, kas bieži vien attiecās uz eh, maziem aspektiem. Uz to arī koncentrējāmies. Kur mēs kļūdījāmies, ir tas, ka mēs neskatījāmies plašāk visā bankas darbībā. Paskatoties, vai šis norādītais jautājums, šī problēma nav sastopama arī citās bankas darbības jomās. Šobrīd mēs esam izveidojuši globālo pazīsti savu klientu centru, kas veic uzraudzību par visu bankas darbību, lai nodrošinātu, ka jūsu pieminētā problēma vairs neparādīsies. Jums ir pilnīga taisnība runājot par pagātni. Tagad mēs varam mācīties no pagātnē pieļautām kļūdām un mainīt organizāciju, mainīt domāšanas veidu, lai atgūtu reputāciju. Runājot par eh, ING atlīdzības praksi, Eiropas tiesībās ir paredzēti vairāk pasākumi kur ir iespējams atņemt mainīgās eh, atlīdzības daļas, eh, ja ir eh, konstatētas nepilnības un pārkāpumi. Tā kā jau likumdošana šobrīd paredz šādas iespējas. Kas būtu svarīgāk, mūsuprāt, ir mainīt kultūru, un Nilsen kungs jau par to runāja. Mums ir jāizveido organizācijā tādu kultūru, kur atbilstība likuma prasībām atbilstība noteikumiem ir vissvarīgākā. Un mēs uzskatām, ka mēs jau strādājam pie šādas kultūras maiņas, mēs esam mācījušies no pagātnes kļūdām un īstenojam visus pasākums, kas mūsuprāt ir nepieciešami, lai uh, izvairītos no kļūdu atkārtošanas. Migels Urbans. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji! Man arī ir daži jautājumi ING bankas pārstāvim. Ja jūs va pirms vairāk kā desmit gadiem saņēmat brīdinājumus par jūsu kontrols sistēmām, vai mani var dzirdēt? Tūkojumu arī, ja man atkārtot. Tātad divi jautājumi ING pārstāvim pirms vairāk kā desmit gadiem jūs saņēmāt brīdinājumu par to, ka jūsu kontrols sistēmas attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu ir pārāk eh, vieglas un, un, un eh, tomēr nerīkojāties pietiekami izlēmīgi. Vai jūsuprāt šādi trūkumi bija galvenā problēma tieši attiecībās ar klientiem saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu? Un otrs jautājums kā mēs esam to pieredzējuši skandālos saistībā ar eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu, bankām ir būtiska loma bijusi šo noziegumu īstenošanā. Viņi pat ir izstrādājuši metodas, kas ļauj izvairīties no kontrolēm. Kas tad, jūsuprāt, būtu šeit vainojams? It īpaši runājot par bankām, kurām ir atbildība kontrolēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem. Ja varbūt mums ir nepieciešama neatkarīga organizācija, lai neatkārtotu šādas situācijas, par kādu mēs šobrīd runājam. Fan Vasenāra. Fan Vasenāra kungs, vai jūs eh, varētu atbildēt? Jā, paldies! kā jau visas bankas Eiropā, arī mēs eh, īstenojam modeli ar trim aizsardzības līnijām, kur šīs eh, aizsardzības līnijas katra eh, darbojas autonomi ar vienotu mērķi nodrošināt atbilstību noteikumiem un regulējumam. Viena no lietām, kas nenostrādāja ING bankā, ir tas, ka šīs uh, trīs aizsardzības līnijas bija ļoti izolētas katrai pārāk nopietna likās viņu pašu loma. Un nenotika informācijas apmaiņā savā starpā. Viņiem bija nepieciešama lielāka sadarbība. Tā vietā, lai, lai sadarbotos, tika domāts pārāk izolēti. Un tā varētu būt viena no lietām, kas izskaidro problēmas uh, Eh, kuras konstatējām, eh, veicot izmeklēšanu paši. Nebija pietiekams vadības uzraudzības un pārāk izolēta pieeja atbilstībai noteikumiem. Yeah, eh. Miguels Urbāns papildi jautājums. Jā, es atvainojos. Viens no maniem jautājumiem bija tāds, uh, Vai jūs uzskatāt, ka nepietiekamās kontrolas eh, līmenis un pasākumi varēja veicināt to, ka šādi klienti varēja turpināt darbu desmit gadu garumā? Manuprāt, tas ir gana konkrēts jautājums. Es labprāt dzirdētu atbildi. The, uh, the investigation... Izmeklēšanā netika atklāta informācija uh, par to, cik lielas summas tika atmazgātas izmantot jot ING banku sistēmu. Un tā ir tā problēma. Izmeklēšana neuzrādīja neko tādu. Tomēr, kas tika konstatēts, ir tas, ka kontroles nebija pietiekamas. Šobrīd mēs koncentrējamies uz šo kontroļu uzlabošanu, uz mūsu rīcībā esošo instrumentu uzlabošanu, uz domāšanas veida maiņu. On, on speakers, as, as... Tā kā GOE nesen ir kļuvusi par lielāku grupu nekā līdz šim, Tāpēc šodien ir jau mainīta uzstāšanās kārtība. Un tagad zaļajiem ir um, vārds Svenam Gīgoldam. Man ir vairāk konkrēti jautājumi, un es uh, gribētu dzirdēt arī ļoti konkrēts atbildes. Lielākais kaitējums no šiem lielākajiem naudas atmazgāšanas skandāliem ir tāds, ka parastajiem iedzīvotājiem rodas iespējas, ka dadzi uzņēmumi ir virs likuma un ignorē likumu. Tāpēc man jums ir tests, Van Vasanāra kungs un arī jums, Nilsen kungs. Vai jūs varat nosaukt skaitli? Cik daudz darbinieku eh, tika, eh, par cik daudz darbiniekiem tika ziņots tiesību sargājušajām iestādēm? pēc jūsu izmeklēšanām, un vai jūs varat apliecināt, ka jūs ziņosiet par katru amatpersonu, neatkarīgi no ieņemamā amata jūsu bankā, par kuru ir aizdomas saskaņā ar jūsu iekšējām izmeklēšanām, ka ir notikusi likuma pārkāpšana, ka jūs tiešām ziņosiet par šiem cilvēkiem tiesību sargājušiem iestādēm. Otrakārt, vai jūsu abas iestādes var apliecināt, ka jūs pārbaudat savas, eh, savus klientus, vai vi, eh, kāda ir izcelsme viņu naudas līdzekļiem, vai tas nāk no tīriem avotiem, ja viņiem varbūt ir problēmas ar nodokļu administrācijām, lai jūsu uzņēmumos ieguldītā nauda varbūt nāk no. Um, No nelikumīgiem avotiem, un vai jūs atteiksieties no šādiem klientiem, kā to ir darījuši cits banks, vai jūs varat apsolīt šeit, uh, ziņot mums par jūsu klātesamību dažādos, no, dažādās nodokļu paradīzēs, eh, par to, kāda veida uzņēmējdarbību jūs tur eh, veicat un vai jūs plānojat samazināt savu darbību šādās uh, Eh, nodokļu paradīzēs. Tālāk konkrēts jautājums jums. Vai Danske Bank atbalsta Dānijas pievienošos banku savienībai, lai mums varētu būt eh, vienotāka uzraudzība par jūsu bankām? Van Vasenārkungs, jums jautājums. Jūs pārstāvat vienu no retajām bankām, kas nodrošina korespondentu bankas pakalpojumus Maltai un Maltas bankām. Vai jūs apsverat apturēt šo darbību, e, ņemot vērā struktūrāls problēmas ar naudas atmazgāšanu Maltā. Nilsen kungs, jūs vēlētos vai vēlties sākt? Jā, labi. Runājot par ziņošanu Mēs esam paziņojuši par visu, ko, kas mums zināms, un tas ir par uh, vairāk kā par simt cilvēkiem. Simt cilvēki tika pakļaut izmeklēšanai, un tas viss ir darīts zināms atbildīgajām iestādēm. Nav svarīgi, kāda hierarkiskā līmenī organizācijā šie darbinieki atrodas. Nu, tāda ir situācija. Eh, tālāk. ja mēs raugāmies uz nodokļu situāciju un palīdzību naudas atmazgāšanas atklāšanā un cīņu uh, pret to, Uh, nu, jā, mēs zinām, ka ir veidi, kā ar jaunām metodikām ir centieni apiet uh, sistēmu, bet uh, mēs tiešām cenšamies apturēt visu, ko var. Mums ir arī ļoti stingra nostāja pret izvairīšanos no nodokļiem. Uh, un eh, esam arī iesaistījušies lietā, kas ir saistīta ar uh, dividendēm un nodokļu, saistībā ar nodokļu nomaksu, tā kā mēs eh, strādājam šajā virzienā, esam apņēmības pilni. Jā, bet jautājums, vai jūs tiešām uh, pārbaudīsiet savus klientus saskaņā ar pilnu baltās naudas stratēģijas? Pilnīgi visus, jā? Jā, labi. Tagad visi starptautiskie darījumi, visi klienti tiek aplūkoti, un mēs to darām visās valstīs, kur mēs darbojamies, sākot ar augsta riska klientiem, vidēja riska un zema riska klientiem. Mēs visu to darām, un tas notiek eh, sadarbībā ar Dāņu FSA. Tālāk par uh, klātbūtni nodokļu paradīzēs esam pārstāvēt Luksemburgā, tā ir vienīgā pārstāvniecība, un tas ir. Un, un īrijā. Nu, es neuzskatīju, ka īrija būtu nodokļu paradīze, bet Mēs šeit nediskutējam par uh, dalību valstīm un uh, kurā kategorijā, kur ir tas var ievilkties, runājot vispārīgi. Uh, tad, kad mēs paraugāmies mūsu darbībām ārpus Dānijas, atskaitot apvienoto karalisti, tas faktiski apkalpojam galvenokārt Ziemeļvalstu klientus vai klientus, kam ir sadarbība ar Ziemeļvalstīm. Uh, Eh, un faktiski klātbūtne vairāk ir tādēļ, lai palīdzētu dāņu firmām darboties ārzemēs un nevis eh, cenšoties piesaistīt vietējo klientūru. Vasenāra kungs. Jūs jautājāt par darbinieku skaitu, kas ir iesaistīti uh, kriminālas aktivitātēs. Uh, ļoti detalizētas izmeklēšanas laikā, kas vilkās vairākus gadus un kas bija tiešām ļoti, ļoti detalizēta un rūpīga, ko veids gan policija, gan mēs paši. Mēs neatklājām nekādas uh, iesaistes no mūsu darbinieku puses kaut kādās noziedzīgās uh, vienošanās vai tam līdzīgi. Uh, Tā kā mums nav pierādījumu, ka jebkurš, jeb, ka kāds no darbiniekiem būtu iesaistīts noziedzīgās darbībās. Vai arī kaut būtu slēguši kādas slepenas vienošanās ar klientiem, bet, bet, protams, ka ja mēs kaut ko tādu uziesim, mēs par to noteikti ziņosim policijai nu, atsevišķās jurisdikcijās tas ir grūtāk kā citās, bet, nu, mūsu politika ir to darīt vienmēr. Nu, kas attiec uz šīs te baltās ar tīrās naudas stratēģiju, mēs, protams, pētīsim finansējumu izcelsmi. Tā kā faktiski ja mēs to uh, jau darām, balstoties uz attiecīgi riska analīzi nu, reizēm, ja mēs redzam, ka notiek kaut kādas dīvainas lietas, tad mēs ļoti dziļi to parasti padziļināt pētam. Un, ja mēs runājam par eh, KYC stratēģiju, iepazīst savu klients eh, stratēģiju, ja mēs redzam kaut kādu aizdomīgu rīcību, atkāpes no, eh, teiksim, standartiem, nu, tad parasti mēs izpētam šādas situācijas. Un uh, izmeklēšanas laikā visas mm, daudz šīs aktivitātes un darbības nebija, nenotika saskaņā ar visaugstākajiem standartiem, tā kā mēs pašlaik tieši to arī darām, mēģinam visu sakārtot tā, lai mūsu rīcība atbilstu standartiem. Nodokļu paradīzes. Mūsu politika ir neiesaistīties schēmās, kas varētu novest pie izvairīšanās no nodokļiem. Mēs varam nodarboties ar konsultēšanu nodokļu jomā. Jā, ir, jā, mēs esam. Arī dažiem Nīderlandi varbūt šķiet nodokļu paradīzes kā dažam labam. Bet eh, bez jokiem es uzskatu, ka jebkurā valstī, kurā mēs esam klāt, mēs esam klāt tur tādēļ, ka mēs uzskatām, ka tur nodokļu režīms e, ir kārtībā. Mēs katru gadu ziņojam e, arī par mūsu samaksātiem nodokļiem. Un nodokļu, ko, e, naudu, ko mēs samaksājam nodokļos, ir augsts un, un mēs esam ļoti atvērti par to un mēs tiešām nevēlamies valstī uh, darbotos tikai, darboties tikai tādēļ vien, ka tur ir eh, labāk, eh, teiksim, vai izdevīgāk nodokļu sistēma, kā, kā tā ir Nīderlandē. Un kā eh, jau to teica mans kolēģis no Danske Banka, tad tiešām mēs esam klātesoši tur, lai palīdzētu saviem klientiem tur veikt biznesu daudz lielākā mērā nekā cenšoties piesaistīt vietējos klientus. Jā, es atvainojos, mēs jau esam pārsnieguši laiku. Marija Vargēts jau. Uh, Uh, paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu Itālijā arī tā ir problēma - naudas atmazgāšana. Tas ir viens no um, svarīgākajiem jautājumiem. Uh, jo, piemēram, uh, Islāma valsts ir eh, tādā veidā spējusi no nelikumīgiem darījumiem naftu iegūt peļņu, un eh, ir eh, lielas kriminālas organizācijas, krimināla grupējumi, teroristu organizācijas, kriminālas organizācijas tādas kā mafijas, dažas tās ir ar Itālijas izcelsmi, daudz no tām ir klātesošas arī citās Eiropas valstīs. Nu, runājot par situāciju Itālijā, es gribētu uzdot jautājumu, kādu atbalstu mēs saņemam no izmeklēšanas iestādēm. Bankām reizēm ir glūti, grūti izsakot klientu kustībai, kāda veida informācija jums ir, piemēram, eksante par šādiem uh, klientiem, kas atrodas izmeklēšanā. Uh, Vai jums ir kaut kāda pieredze šajā ziņā? Un jānotiek izmeklēšana, eh, ja eh, tiek izmeklēti kaut kādi finanšu eh, noziegumi, vai ir pietiekama sadarbība, vai arī tas ir vājais punkts. Ko jūs domājat par pašreizējo regulējumu? Um, jo, manuprāt, pastāv eh, risks, ka šeit ir kaut kāda sistēmiska kļūda visā eh, naudas atmazgāšanas kontrolas sistēmā. Mm, caurskatāmības trūkums ir viens eh, no iemesliem. un kā ir teiks Eiropas banku iestāde, e, tad līdzekļi, ko rada ne centrālas bankas ārpus e, kopējās naudas masas, e, rada problēmas centrālajām bankām. Nu, šāda veida līdzekļi tiek eh, faktiski apkalpoti tāpat kā mm, līdzekļi, kas nāk, teiksim, no ECB, bet mēs te runājam par miljardiem eiro, piemēram, manā valstī, tad ne, neiet runa par kaut kādām sīkām summām. um, ANO uh, pārstāvis uh, cīņā ar narkotika apkarošanu pievērs mums, mūsu uzmanību tam, ka ļoti daudz netīrās naudas iziet caur Eiropas bankām mm, uh, no narkotika karteļu puses, piemēram. Tā, kurš vēlētos atbildēt? I think uh, these are very uh, valid and... Uh... Jā, nu tie visi ir uh, tādi, nu, uh, skarbi novērojumi. Uh, jautājums, ko es tur varēju izkristalizēt no visa tā, ir tas, kā mēs varam uzlabot uh, kontroli. Uh, eh, AML uh, eh, regulējums ir ļoti skaidrs. Un tieši tā kā Nilsēna kungs jau izteica savu novērojumu, es tam varu piekrīt, pastiprināt sadarbību starp bankām, starp tirgus spēlētājiem un arī starp iestādi atbildīgām kontrolējušiem iestādēm var nākt par labu. Par labu. Uh, Mums ir svarīga šī te vārdsarga loma, kas mums ir jāspēlē. Mums ir jāpiemēro uh, attiecīga sistēma pārbauda, lai mēs šo uh, lomu varētu pildīt. No otras puses, tiesības sargājošās iestādes parastām ir savas prioritātes. Un jā, mēs varam atrast veidu, mm, kad šīs te prioritātes kaut kādā veidā saskaras un ir kopējas tiesības sargājušiem iestādēm un bankām, tad eh, ārpus visām tām citām lietām, ko mēs jau darām, kontrolējot eh, darbības, dažviet mēs tiešām varētu parakt dziļāk. Eh, ja mums būtu šīs kopējās prioritātes, tas ir lūk tāds skaidrs piemērs, kā mēs varētu uh, stip, sistēmu padarīt uh, stiprāku. Eh, pašu eh, kontroļu uzbūve principā ir laba. <coughs> Nilsona kungs. Nīdermaira kungs. Liels paldies! Man ir jāatgriežas pie pirmā jautājuma, jo man ir eh, vajadzīgs plašāks paskaidrojums, ko nozīmē different culture in Estonian branch. Uh, un mēs abi esam finanšu jomas ļaudis, tā kā mēs saprotam, ka cilvēki kaut ko dara ļoti skaidru iemeslu dēļ. Un Igaunijas filiāles eh, rīcībai varētu būt eh, divi iemesli. Pirmkārt, eh, vai viņus, viņiem tika piešķirti lielas prēmijas par nopelnīto, vai arī viņus ir korumpējuši klienti. Nu, labs jautājums, bet eh, acīm redzot, tā būtu tīra spekulācija no manas puses. Ja mēs paraugāmies uz ziņojumu, eh, ko, kas ir izstrādāts 8 miljonu ēpastu, 12 tūkstošu dokumentu, eh, kas ir piesaistīti lietai, nu, mums ir viss skaidrs, un tāpēc mēs esam arī ziņojuši iestādēm, ka galvenā problēma ir ir tātad iekšējas noziedzīgas vienošanās. Tā kā, lūk, atšķirīgās atalgojums var būt, jā, varētu to labāk uzraudzīt, bet tas nebūtu galvenais iemesls. Un es domāju, ka šis aspekts ir svarīgs, un to arī mans kolēģis minēja, ka tas īstenībā atspoguļo uzvedību, kur jūs vēlties, un uh, riska uzraudzība ir šeit ļoti svarīga daļa, bet mums, protams, ir liels darbs priekšā, lai to visu iz, eh, iztirzātu, īpaši uz darba kultūru eh, Igaunijā. Nu, tur faktiski neviens no uh, tiem pārvaldniekiem un darbiniekiem, kas bija iesaistīti šajās darbībās, uh, tur vairs neatrodas. Mums ir pilnīgi jauna cilvēku grupa, kas tur tagad strādā un ir uh, arī jauns biznesa modelis. Anna Gomeša. Mr. Vasana, uh, there were uh, money laundering. Paldies, jā, nu, naudas atmaskāšanas noziegums ir nu, noticis, tie ir notikuši arī uh, ANG bankā. Kādas tad bija šīs te uh, sākotnēji uh, pārkāpumi, kas pie tā noveda, un uh, kādi tad ir uh, izmeklēšanas rezultāti? Uh, vai ir kāda aizdomīgu, eh, aizdomīga lieta, piemēram, par finansēšanu, par teroristu finansēšanu. Un Nilsen kungs atsaucās uz Luksemburgu kā nodokļu paradīzi, param tikai piekrist, bet eh, runājot par ANG banku. Uh, 25 offshore ir saistīti ar ANG Ženēvas nodaļu, ne Beļģija, ne Nīderlandi. Kā tas, tas tur ir ar to uh, Ženēvas uh, filiāli vai uh, Šveicas tiesību akti uh, atļauj šādā veidā sadarboties ar offshoriem. Un jūsu rakstiskajā paziņojumā jūs rakstat, ka ir nepieciešams veidot privātās publiskās partnerības un palielināt sadarbību, mm, kā arī uh, apmainīties eh, starp banku jomā ar informāciju. Un Svens Gigols jums jautāja par to, vai jūs varētu uh, Uh, apsvērt, pārtraukt attiecības uh, ar uh, Maltu, runāju ar Maltas bankām, runājot par naudas atmazgāšanas problēmām Maltā, bet te nav runa tikai par Maltu, kurā ir kaut kādas neveiksmīgas bankas. Arī manā valstī, Portugālē, ļoti daudz banku, kuras pieder PEPS, tātad tās pieder kaut kādiem, piemēram, angolu spepsiem, un te mēs nerunājam par uzraudzības iestādēm vai to darbu un par to, kas jādara Eiropas un nacionālā līmenī. Ko jūs no savas pieredzes varat teikt? Kas būtu jādara, lai korespondējošās bankas varētu kontrolēt labāk? Nu, runājot par faktiem, ko publicēja iekšļie departaments un kriminālām darbībām, ko eh, iespējams varētu identificēt ANG eh, darbībās, eh, viena, vienā gadījumā notiek krimināla izmeklēšana par citām lietām, un pašlaik nav nekādas informācijas par to, kas notiek. Mm, nu, par aizdomām vai terorisma atbalstu finanšāli, es gribu teikt, ka nav nekādu norāžu uz to, ka tas tā būtu noticis. Tālāk saistības starp Ženēvas nodaļu, tā ir mūsu Beļģijas apakšnodaļas nodaļa. Uh, mums tur ir noteikta politika, neiesaistīties uh, sistēmās, lai izvairītos no nodokļiem, mēs nesniedzam uh, konsultācijas šādā, um, šādos jautājumos, bet mūsu klientiem varbūt ir li likumīgi iemesli veikt savus darījumus caur mm, offshore uh, lokācijām. Un mēs uh, piemērojam papildus uzraudzību uh, šādām nodaļām. Uh, Un mēs tiešām pārliecinamies, vai situācija ir likumīga un vai nepastāv kaut kāds aizdoms par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un es tiešām nerasti saskatām, ja, kāpēc mēs pēc visām šīm pārbaudēm nevarētu turpināt darbu ar šiem klientiem, kas attiec uz Maltu un sadarbību. Uh, Mēs esam pārtraukšus desmitiem tūkstošu korespondējošās bankas attiecību, un tas spēlē svarīgu lomu finanšu sistēmā un darījumiem un darījumu plūsmām, līdzekļu plūsmām, kas iziet ārpus Eiropas. Es piekrītu, ka eh, šeit tiešām korespondējošām banku, eh, korespondentu banku attiecībām jāpievērš īpaša uzmanība, nepiešķirot nekādus vispārējus izņēmumu statusus, bet raugoties eh, uz to, arī uz ko norāda konsultanti par augsta riska valstīm pasaulē Un, ja neesam apmierināti ar uh, visu atbilstības sistēmu korespondētāju bankā, tad mēs arī varam pārtraukt un pārtraucam attiecības ar to. Tas, protams, attiecas uz uh, tādām bankām, kur uh, Pepper būtu ir īpašnieks. Paldies! Un tādējādi esam noslēguši šo paneli. Vēlētos pateikties. Uh, Vasenēra kungam, Nilsena kungam un Ārfmanas kundzei. Paldies visiem, kur piedalījās šajās paneļdiskusijās. Paldies īpaši mūsu, vien, mūsu viesiem. Turpinām pēc piecām minūtēm ar trešo sadaļu. Paldies! Well, Godātie kolēģi, cienījamie viesi, turpināsim mūsu sanāksmi un tagad eh, sanāksmes pēdējā daļa, proti, kā stiprināt Eiropas banku iestādes eh, darbu, kā uzlabot eh, naudas atmazgāšanas, apkarošanas darba koordinēšanu. Un pirmajam došu vārdu Ādamam Farkaskungam, kas ir Eiropas Banku iestādes izpildirektors. Vēlētos sveikt arī Aleksandru Žūru Šrēderas kundzi, kas ir Eiropas komisijas DG Justice ģenerāldirektora vietas izpildētāji, un vēlētos sveikt arī Martinu Merlinu, kas ir DG Fisma direk ģenerāldirektora vietnieks no Eiropas komisijas. Tā tad nevairāk kā septiņas minūtes lūgtajiem viesiem, un pirmajam došu vārdu Farkaškungam, lūdzu. Chairman, uh... Godātais prieksēdētāja kungs, cienījamie komitejas deputāti. Vēlētos Eiropas Banku iestādes vārdā pateikties, ka esat uzaicinājuši manu šo uzskat, uz šo uzklausīšanu. Eiropas parlamenta deputāti un arī Eiropas komisija ir griezusies pie EBA, lai tā uh, izskatītu finanšu institūciju pārkāpums un neizpildīto likumdošanu. Finanšu likumdošana un naudas atmazgāšanas likumdošana pieprasa, lai atbilstīgās iestādes veiktu savas funkcijas, un šodien es vēlētos jūs iepazīstināt par EBA darbu, ko tā ir paveikusi Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanas uzraudzībā un kā labāk uzlabot šīs likumdošanas īstenošanas standārts Eiropas Savienībā. Iespējamās arī ISA e, lomas pamainīšana, un es vēlētos uzsvērt, ka šie priekšlikumi mums ļauj sīkāk paraudzīties uz mūsu īstenoto darbu, un tomēr mums ir nepieciešami adekvāti resursi, un tas attiecās kā uz EBA, tā arī uz citām atbildīgajām iestādēm par EBA lomu un pilnvarām. EBA mērķos ir ierakstīts, ka mums ir jāsaglabā Eiropas finanšu sistēmas stabilitāte un efektivitāte, kā to panākt ar efektīvu uzraudzību un atbalstu, un nodrošināt tehnisku caurskatāmību finanšu tirgos. Lai to izpildītu, mums ir juridiski saistošs uzdevums EMLD īstenošanai. EBA šobrīd eh, var izmantot veselu virkni rīku, lai sasniegtu šos mērķus. Mums ir gan atzinumi, tā rekomendācijas, un Eiropas likumdošanā tas viss ir atrunāts. Tie ir mūsu rīki. Mēs vēlamies strādāt arī pie mūsu standartu īstenošanas, uzlabošanas, veicinot paraugu prakses apmaiņas starp uh, īstenošanas iestādēm. Tomēr mūsu pilnvaras ir ierobežotas. Mēs neuzraugām konkrētas finanšu institūcijas un mums nav juridisku rīku vai sankciju instrumentu, lai kaut ko darītu, lai konkrētā banka iestāde mainītu savu attieksmi vai rīcību. Iespējams, ka kompetentā iestāde, ja tā pārkāpja Eiropas Savienības likumdošanu, mēs varam tikai sagatavot un publiskot rekomendācijas. Un tomēr šīs rekomendācijas e, patiesībā neko daudz nedod, ja pati iestāde nevēlas neko mainīt. EBA pavisam nesen ir izskatījusi vairākus Eiropas Savienības likumu pārkāpumus. Mēs esam uzsākuši Portugālē izmeklēšanu, tā netika turpināta tobrīd, un tomēr mēs konstatējām trūkums, kuri būtu bijuši jānovērš. Tas attiec uz MFC, un šajā vēstulē mēs nevēlējāmies uzsākt formālu izmeklēšanu, un tomēr vēlējāmies, lai darbība tiktu praktiski un teorētiski uzlabota. Uh, Arī citā gadījumā mēs konstatējam pārkāpums, un eh, arī šajā gadījumā komisija, balstoties uz mūsu rekomendācijām, ir raudzījusies uz šo darbu. Šobrīd mēs esam uzsākuši izpētes darbu Igaunijā, Latvijā un Dānijā, un Dānijas un Igaunijas gadījums ir savā starpā saistīti. To jūs izskatījāt pirmajā panelī. Tas e, patiesībā prasa lielu daļu mūsu resursu, un tomēr mēs izmantosim šo izmeklēšanas rīku, ja tas būs nepieciešams. Tomēr nākotnē mums ir nepieciešama papildus resursi, ja mēs vēlamies šos trūkumus jau iepriekš paredzēt. Proti profilaktiskā darbība, eksante darbība, tam mums nepietiek resursu. Uh, Tāpēc eh, mums ir jāturpina strādāt pie politikas tālākas uzlabošanas, izvērtējot riska produktus. Tagad eh, par politiku, tātad kā mēs attīstam savu politiku. EBA kopā ar ISAS aktīvi strādā, lai veicinātu uz risku balstītu novērtēšanu. Mēs mēģinam sagatavot tādus eh, produktus, kas varētu novērtēt klientus, un mēs vēlamies šo novērtējumu balstīt tikai un vienīgi uz riska izvērtēšanu un uz um, naudas atmazgāšanas riskiem. Atbilstīgajai iestādēji, izvērtējot ML un TFH risku, ir jāņem vērā arī mūsu ieteikumi. Mēs esam sagatavojuši atzinumu par radošiem risinājumiem kā uzraudzība var iet laikam līdzi un kā var novērtēt arī jaunāko tehnoloģiju izmantošanu banku darbībā vai nelikumīgā darbībā. Un nākamgad mēs vēlamies nākt klajā ļoti plašu dokumentu, kā tiek novērtēta naudas atmazgāšanas rīcība un terorisma finansēšana. EMU un dalību valstu atbildīgās iestādes sadarbībā ar mums mēs eh, sagatavojām eh, vadlīnijas, mēģinot izveidot eh, šajās vadlīnijās praktiskus piemērus, kā labāk uzraugošajām iestādēm sadarboties. Tas attiecas uz sadarbību kā nacionālā, tā arī supranacionālā līmenī. Un mēs vēlamies izveidot attiecīgas kolēģijas. Būs tādi kā karstie punkti, koppunkti, kuros šīs iestādes sadarbosies. Ko mēs konkrēti darām? Lai praktiski palīdzētu uzraugošajām iestādēm, mēs esam izveidojuši DMA CFT stratēģiju, uh, kas eh, dalību valstīm ļauj labāk sadarboties. Tātad dalību valstīs īstenotā prakse šai organizācijai ļaus to izvērtēt šīs prakses un pēc tam mm, varbūt eh, šo paraugu praksi sniegt citiem. Mēs vēlamies izveidot arī tādus politikas produktus un piedāvāt uh, apmācību, lai Eiropas Savienības likumdošana tiktu īstenot pēc burta un jēgas. 18. gadā jau apmēram 250 Eiropas Savienības dalību valstu atbilstīgo iestāžu darbinieki ir piedalījušies šajos semināros. Vēl bez tam mēs risku identificējot ik pāris gadus sagatavojam kopīgu atzinumu par EMA riskiem Eiropas Savienības finanšu nozarē, un šobrīd mēs strādājam pie otrā šāda ziņojuma, kurā tiks iekļaut arī dalību valstu riska novērtējumi. Tagad nedaudz par nākotni, ko esam paredzējuši turpmāk. EBA šobrīd strādā ar 1,8 F, tā, tā tad Faktiski tie ir divi cilvēki, kuri strādā pie šiem jautājumiem, un pat, ja mēs lielā mērā balstamies uz dalību valstu atbilstīgo iestāžu darbu, es tomēr vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir papildus resursu piešķiršana EBA, lai mēs darbu varētu vismaz turpināt, ja ne uzlabot. Nākamais izstrādājot papildus priekšlikums, kā EMA uzraudzību īstenot, uh, Mēs balstamies arī uz komisijas sagatavoto komunikē, kā darbu veidot ilgstais, ilglaicīgi. Šā gada septembrī sagatavotās vadlīnijas runā par trim īsa, kas ir EBA kompetencē. Mēs vēlamies labāku sadarbību un vēlamies labāku pārskatu naudas atmazgāšanas jomā var uzskatīt, ka EBA ir Eiropas Savienības centrālais punkts, kurā ir apkopota kompetence, un mēs arī mēģinam izvērtēt iespējamos nākotnes riskus. Es esmu pārliecināta, ka nākotne rādīs, kurp mums ir jāiet, bet esmu pārliecināts, ka EBA arī turpmāk darbs pie koordinēšanas un likuma Eiropas tie, tiesību aktu izpildīšanas turpināsies. Mēs vēlamies arī turpmāk strādāt pie augstas raudzes politikas produktu izstrādes, un esmu, pār, esmu pārliecināts, ka nepieciešamie līdzekļi tiks rasti, lai mūsu darbs būtu kvalitatīvs. Noslēgumā vēlētos uzsvērt, ka mēs vēlamies politikā redzēt lēzenu darbu un nevis lēcieniem. Uh, ir ļoti svarīgi sagatavot tādus standartus, kas var tapt tikt izpildīti. Vienlaicīgi mēs vēlamies, e, ja tiks rasti adekvāti resursi, sadarbu, sadarbības iestādēm mēģināt izveidot tādu kā e, virsskatījumu. Un tagad dodu vārdu komisijas pārstāvēji. Paldies, prieksēdētāja kungs, saka Aleksandrs Žuršröderer. Paldies par to, ka esat uzaicinājuši komisijas DJ Justice piedalīties šajā komitejā. Komitejas sēdē es mēģināšu pēc iespējas īsāk runāt. Tātad šajās paneļa diskusijās mēs runāsim, runājam par sadarbību, un mēs vēlētos detalizētāk paraudzīties uz to, kas tad ir piedzīvots pagātnē, un kā jau jūs izskatījāt iepriekšējās divās paneļa diskusijās, diemžēl pārkāpumi ir. Uh, un visticamākais, ka dažādos līmeņos bija vienkārši saziņas problēmas, un tas arī iespējams ir lielākais klupšanas akmens eh, veiksmīgā cīņā pret naudas atmazgāšanu citu starpā. Tātad, parlaments ir pieņēmis piekto EML, un šis instruments kura pieņemšanā tātad piedalījās arī parlaments, tas mums sniedz nepieciešamos rīkus, kā nodrošināt tiesisku sadarbību starp atbilstīgajām iestādēm, prudenciālu uzraudzības iestāžu un naudas atmazgāšanas cīņas iestāžu starpā. Tātad tas ir praktisks instruments, kā nodrošināt sadarbību, bet ne tikai. Tas ir arī, tā ir arī būtiska ziņa, būtisks message visiem tiem, kuriem ir jāsadarbojas savā starpā, ja mēs vēlamies apkarot šīs negatīvās darbības. Jau šobrīd eh, var apgalvot, ka komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai dalību valsts šo direktīvu īstenotu un īstenotu ļoti, ļoti niansēti. Varbūt tagad pāris vārdos par to iniciatīvu, kuru komisija ir izstrādājusi šās vasaras gaitā un vēlētos varbūt to visu skatīt pēdējo notikumu gaismā. Tātad uzraugošo iestāžu vadītāju tikšanās reizē piesaistot arī EBA tika runāts par to, ko tad varētu konkrēti darīt. Jo šobrīd šķiet ir juridisks ietvers, ir tiesība akti, bet kā labāk strādāt? Tā tad šī te darba grupa, kurā, kā jau teicu, piedalījās atbilstīgo iestāžu vadītāji, strādāja ļoti radoši un ļoti ražīgi. Un um, runājot par šiem divām uzraugošajām iestādēm, prudenciālajiem uzraug, uzraudzītājiem un naudas atmazgāšanas uzraudzītājiem, uh, Šobrīd ir izveidojies tā, ka komisija ir uzklausījušies darba grupas priekšlikumus, pēc tam, kad grupa bija beigusi savu darbu, komisija sagatavoja savu komunikē. Tas tika publiskots septembra vidū. Šeit manā priekšā ir šis dokuments, mēs vēlētos eh, tad varbūt runāt par regulu, kam būtu daudz lielāks juridisks spēks, bet došu vārdu kolēģiem, kas par to runās. Uzreiz vēlējos pateikt, ka runa iet ne tikai par tiesību aktiem, bet arī par konkrētiem, par konkrētu rīcību, kam nav nepieciešams konkrēts tiesisks ietvars. Tagad par šiem konkrētajiem rīkiem, par šo rīcību. Ko konkrēti darīt prudenciālajā ietvarā? Šeit ir ļoti labas iestrādes, ka uzraudzītāji, uzraudzītāji iestādēm uh, ir pateikts, ko darīt, lai apkarot naudas, apkaroš, naudas apmazgāšanu. Tas jau nebūs nekāds pārsteigums, ka prudenciālie uzraudzītāji īpaši neinteresējas par naudas atmazgāšanu, un tomēr tas ir milzīgs mīnus. Tas ir jāizskauž. Tas jau nenozīmē, ka prudenciālais uzraudzītājs pēkšņi pārvērtīsies par naudas atmazgāšanas uzraudzītāju un tomēr tie, kur uzrauga bankas un citas finanšu institūcijas, to ļoti labi apzinās. Tātad sniedzot licenci, arī tiek izvērtēta finanšu iestādes naudas atmazgāšanas risks un līdzīgi. Tagad varbūt par tādiem praktiskiem rīkiem kā semināri, konferences, izglītība, Tas attiec arī uz citām EML uzraudzības funkcijām. Mēs eh, sagatavojam vadlīnijas un iespējams ieteikums par to, kā labāk apmainīties ar informāciju. <clears throat> Mūsu komunikē, bet arī pārdomu papīrā pārdomu dokumentā mēs mēģinām raudzīties un izveidot tādu nākotnes vīziju. Un tomēr pārāk tālu nākotnē raudzīties nav jēgas. Ko, piemēram, varētu darīt? Varētu izveidot kritēriju sarakstu, pēc kura izvērtētu naudas atmazgāšanas apkarošanas likumdošanu, cik tā ir efektīva. Un tās arī ir tās bažas, kas vienmēr ir saistīts ar direktīvu. Direktīvā ir ierakstīts tikai zemākais kopsaucējs, zemākais slieksnis. Un tomēr pat um, šīs ceturtās direktīvas īstenošanā komisija būs uh, spiesta uzsākt sankciju procedūru. Un um, tad jau jautājums, vai kādā brīdī varbūt um, nevajadzētu atteikties no šīs direktīvas principa un izveidot, piemēram, regulu, kas noteiks jau daudz striktākus un tūlīt tieši īstenojams pasākums. Bet tā jau ir zilēšana nākotnē redzēsim. Cits jautājums, neatbildēts jautājums Vai varbūt, ka vajadzētu izveidot kādu Eiropas līmeņa iestādi, kas eh, uzraudzītu vai pāraudzītu šos EML jautājumus? Es nezinu, kāda tipa organizācija vajadzētu izveidot, vai tai ir jābūt pilnīgi jaunai aģentūrai vai kaut kam citai nodeļai zem komisijas, nu vienalga. Un tomēr, mūsuprāt, tam būtu pievienotā vērtība, ja vismaz sadarbības organizēšanai EML tiktu uzraudzīti. Tas ir pilnīgi skaidrs, noteikti pie tā vēl atgriezīsimies. Tas arī viss no manas puses, un tagad došu vārdu Martinam, kurš jums sniegs papildus informāciju. Paldies! Thank you. Now from DG Just to DG FISMA, uh, Mr. Martin, please. Uzklausīsim DG FISMA pārstāvu Martins kungu. Paldies priekšsēdētāji, godāti deputāti, labdien! savas piezīmes koncentrēšu uz likumdošanas priekšlikumiem, ar kuriem komisija nāca klājā septembrī, reaģējot uz ļoti pamanāmiem naudas atmazgāšanas gadījumiem, daži no tiem tik šorīt arī apspriest. Un komisija uzskatīja, ka ir steidzama nepieciešamība stiprināt naudas atmazgāšanas apkarošanas, jeb AML eh, rīcību eh, ar normatīvu darbību. Līdz ar to pēc eh, komisijas priekšsēdētāja Junkera runas par stāvokli Eiropas Savienībā nācām klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kura mērķis bija stiprināt eh, EBA kapacitāti, nodrošināt pirmkārt jau AML noteikumu robustu īstenošanu un arī veicināt labāku sadarbību starp kompetentajām iestādēm, kas ir iesaistīts Kādams skaidroja, EBA jau šobrīd atbild par AML noteikumu īstenošanu banku sektorā. Mēs uzskatījām, ka varam iet tālāk, piešķirot EBA skaidrāku mandātu, papildus līdzekļus šie pienākumu veikšanai un vairāk resursus. Un, balstoties uz to, izteicām priekšlikumu, ka EBA ir jāpāriet uz 12 cilvēkiem, kas būs atbildīgi par AML jautājumiem līdz 2020. gadam. Tagad pavisam īsi ieskicēšu galvenos priekšlikumus. Pirmkārt, mēs ierosinām optimizēt kompetenci un resursus AML jautājumos EBA ietvaros. Šī kompetence šobrīd ir sadalīta starp trim Eiropas uzraudzības iestādēm. Mēs zinām, ka šie resursi ir ierobežoti, un mēs uzskatījām, ka būtu efektīvāk, ja būtu tikai viena uzraudzības iestāde, kas būtu atbildīga par AML jautājumiem, un uzskatījām, ka e, vislabāk to varētu izdarīt EBA, jo viņi jau šobrīd e, ir fronts pirmajās līnijās. Uh, Šajā cīņā naudas atmazgāšana ir īpaši aktuāla tieši banku sektorā, un tam arī vislielākā ietekme uz banku sektoru, kas varbūt neparādās tik izteikti citos sektoros. Un kā daļa no šīs EBA darbības maiņas mēs ierosinājām izveidēt, izveidot augsta līmeņa komiteju, kuru vadītu BOS priekšsēdētājs uh, un kur uh, piedalītos dalību valstu AML iestāžu vadītāji. Otrakārt, mēs eh, vēlējāmies precizēt AML uzdevumu darbības jomu un eh, noteikumus, vēlējāmies skaidrāku un precīzāku mandātu piešķirt, nodrošinot to, ka naudas atmazgāšanas riski Eiropas Savienības finanšu sistēmā tiek ņemti vērā efektīvi un iestrādāti uzraudzības eh, praksē. Uzskatījām, ka ar likumdošanas palīdzību likumdevējiem vajadzētu daudz precīzāk noteikt eh, to, ko viņi sagaida no EBA šajā jomā. Treškārt, ierosinām stiprināt instrumentus, kas uh, paredzēti AML uzdevumu veikšanai, Mēs uzskatām, ka EBA ir jābūt tiesībām ievākt informāciju saistībā ar trūkumiem, kas konstatēts AML procesos un procedūrās, pārvaldībā, biznesa modeļos, finanšu iestādēs, un ka šī informācija ir jādara pieejama, kad tas ir nepieciešams citiem uzraugiem. Mēs vēlamies, lai EBA pakāpeniski kļūtu par tādu kā datu centru, kas veicinātu e, informācijas apmaiņu. Mēs vēlamies, lai EBA labāk veicinātu konverģenci starp uzraudzības procesiem ar stingru pārskatīšanu, e, kas tiek attiecināts uz uzraudzības iestādēm, un arī izvērtēšanas pasākumiem, lai pārbaudu, pārbaudītu stratēģijas un resursus kompetentajās iestādēs saistībā ar uh, Eh, naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas riskiem. Tur, kur EBA gūst eh, pietiekams eh, pierādījums par to, ka ir iespējama Eiropas Savienības tiesību norma pārkāpuma, viņiem ir jābūt tiesībām pieprasīt izmeklēšanas uzsākšanu par iespējamiem pārkāpumiem un jāspēj pieņemt lēmumus un uzlikt sankcijas finanšu tirgus operatoriem. Mm Ar to mēs vēlamies e, reaģēt uz to, ka dažas uzraudzības iestādes nav rīkojušās, ka tas nepieciešams, kā mēs to esam pagātnē pieredzējuši. Un visbeidzot, ļoti konkrētos apstākļos mēs ierosinam, ka EBA ir jābūt tiesīgām pieņemt e, lēmumus, kas ir tieši adresēti tirgus operatoriem saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumiem. Papildus tam uzskatām, ka EBA ir jābūt arī savai lomai starptautiskā līmenī. Protams, ka nacionālās kompetentās iestādes turpinās savstarpēju sadarbību ar trešajām valstīm un to iestādēm. Tāpat laikā ļoti augsta profila gadījumos ar starptautisko dimensiju, kur iesaistīts vairākas dalību valstis, mēs uzskatām, ka EBA varētu uzņemties koordinējošu lomu. un varētu sadarboties eh, ar eh, trešo valstu iestādēm. Un pāris vārdi par pašreizējām sarunām saistībā ar banku prudenciālajiem noteikumiem. Visvairāk jau eh, jārunā par kapitāla prasību direktīvu un regulu, ka, respektīvi šo tiesību aktu pārskatīšanu, kas šobrīd ir trialogu sarunās. Uh, Mēs uzskatām, ka mums ir jāizmanto trialogu iespējas, lai stiprinātu to, ko prudenciālie uzraugi var izdarīt šajā jomā. Mums vajadzētu noteikt skaidrāku prasību visām kompetentajām iestādēm sadarboties lai risinātu problēmas prudenciālajiem uzraugiem, AML uzraugiem, nacionālajiem uzraugiem. Jābūt ir eh, labākai informācijas apmaiņai, tā skaitā konfidenciālajai informācijai starp prudenciālajiem uzraugiem un FIU vienībām. Un mēs vēlamies arī, lai AML mērķi tiktu labāk iekļauti uzraudzības darbā, tad, kad runa par uh, Um, banku darbības atļaušanu un uh, šīs darbības izvērtēšanu, kā arī ikdienas uzraudzības procesos. Cerams, ka sadarbojoties ar padomi un parlamentu, mēs varēsim noslēgt šīs sarunas uh, pietiekam drīz. Protams, ka šī ir rīcība īstermiņā. Kā Aleksandra sacīja, mums ir jādomā vienlaicīgi arī ilgtermiņā Un ideja komisijā tad ir tāda, ka to mēs darītu nākamgad, veicot rūpīgu izvērtējumu par to, kas nesen ir nogājis greizi, ko ir iespējams uzlabot, ņemot vērā kopējo struktūru Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu to, ka mums ir visefektīvākās iestādes cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Tā kā tas ir vēl veicamais darbs nākamgad, ņemot vērā priekšlikums, kas varētu uh, tikt prezentēt jauno, jaunās komisijas puses. Paldies Merlinkungam! Tagad piecu minūšu bloki viedokļu apmaiņai. Sākam ar EPP līdzreferentu Ludeku Nīdermajeru. Paldies, priekšsarētāji, paldies, ka ieradāties. Mums ir eh, vairāk bloki paredzēti, bet eh, izmantošu tikai vienu. Tāpēc atļaušos izteikties par daž, dažām sekundēm e, ilgāk. Nu, zaļo gan ir daudz jāsaka. Vispirms konkrēts jautājums. Šobrīd notiek izmeklēšana ASV. Tieslietu departaments skata situāciju ar Danske banku trim korespondentu bankām, jo arī tām ir jāuzņemas zinām atbildība. Vai kāds no jūsu iestādēm uh, uztur ciešu kontakts ar ASV administrāciju? Vai jums ir zināms, kas uh, notiek šajā izmeklēšanā? Tāds konkrēts jautājums. Un tagad kaut kas mazāk konkrētāks. Reaģējot uz to, ko dzirdējām šorīt, ar tādu vilšanos jāsacina, ka Mēs varam runāt par sadarbību, bet acīm redzot, jārunā arī par rezultātiem un par nepieciešamām izmaiņām. Man šķiet, ka vissvarīgākajos gadījumos esam uzzinājuši eh, par notiekošo no ASV draugiem vai no trauksmes cēlājiem. Nevis no iestādēm, kas ir atbildīgas par eh, naudas atmazgāšanas apkarošanu. Un mans jautājums tad ir šāds kā panākt izmaiņas, kā nodrošināt to, ka kaut kas mainīsies. Adams Farkašs, kas pieredzēja eh, šī rīta diskusiju, viņš bija klāt šeit, es eh, teiktu, ka viņš piekritīs noteikti, ka tas, ko mēs dzirdējām, bija vienkārši šausmīgi. Jā, mēs varam runāt par daudziem elementiem, kas ir jāuzlabo, to, to viņš arī darīja, bet viņš, viņam bija aptuveni pusotra persona, var teikt, pilnā laika ekvivalents. E, es nedomāju, ka tas e, palīdzēs radīt pārmaiņas. Aleksandra no komisijas pieminēja vienu lietu, kas tiešām man rada problēmas. Cik tas ir realistiski domāt, ka prudenciālā uzraudzībā varēs cīnīties arī ar uh, naudas atmazgāšanu? Prudenciālā uzraudzība tika izveidota, lai nodrošinātu, ka uh, Eh, banku sektors darbojas ilgspējīgi, bet cilvēki, kas iesaistīti naudas atmazgāšanā, parasti ir visrobustākie, eh, darbojas vislabāk finanšu jomā. Līdz ar to es eh, neesmu pārsteigts, ka uzraugi par to neuztraucas, bet naudas atmazgāšanas sistēma, apkarošanas sistēma ir tik stipra, cik stiprs ir vājākais posms. Kāds no jums sacīja, ka mēs me meklējam evolūciju. Vai tas nozīmē, ka atkal desmitiem miljārdu korupcijas un uh, noziegumu rezultātā iegūtu līdzekļu izies cauri ba mūsu banku sistēmai un palīdzēs finansēt uh, globālā mērogā līdzīgas uh, noziedzīgas darbības. Līdz ar to vai mums ir pietiekama kompetence un zināšanas, eh, lai veidot pārmaiņas, ar evolūciju nepietiks, lai novērst to, ka eh, tādas lietas kā ar Danske banku nenotiktu. Jā, nu tad pavisam īsi. Eh, man liekas, man ir divi bloki. Nu, jūs sacījāt, ka jūs neizmantosiet divus blokus. Ja, nu labi, centīsimies kaut kā tik galā. Farkaškungs. Jā, paldies. Centīšos izteikties ļoti īsi. Kas attiec uz izmeklēšanu eh, saistībā ar korespondentu banku darbību bankai, kas šorīt bija klāt šeit. Mēs neesam iesaistīti šajos kontaktos, bet mēs saprotam, ka ir kontakti starp ASV iestādēm un Dānijas uh, iestādēm un SSM Tāda ir mūsu izpratne, bet mēs paši neesam iesaistīti šajās sarunās. Manis pieminētās personas EBA ir divi ekspo, eksperti, viņi gan izpilnu slodzi strādā pie AML jautājumiem. Es piekrītu jūsu bažām. Jautājums, cik, cik daudz mēs varam izdarīt ar šādiem resursiem. Komisijas priekšlikumā paredzēt ievērojumu resursu palielināšanu. Es pieminēju jau pārskatīšanas, kuras veicam par dažādām dalību valstīm. Tas, ko mēs nodrošinājam, ir zinām resursi no nacionālajiem iestādēm, un ar to būs kombinētās eh, komandas ar darbiniekiem no EBA un no nacionālajām iestādēm. Un īsti piezīme par prudenciālo uzraudzību un AML. Prudenciālā uzraudzība paredzēta pārvaldības izvērtēšanai un riska kontrolas izvērtēšanai bankās. <coughs> Tas, protams, arī ietver dažādas aizsardzības līnijas pret riskiem, kas saistīti ar uh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Tā kā savā ziņā prudenciālajai uzraudzībai ir sava loma noteikumu īstenošanas kontrolē un eh, neļaut eh, šiem riskiem materializēties. Tad, kad es runāju par evolūciju, es to domāju kā evolucionāru pieeju situācijas uzlabošanai, jo mums tas neizskatās kā revolucionārs lēciens. Bet esmu gatavs arī eh, ambiciozākiem mērķiem šajā jomā. Jā, es arī runāšu ātri. Ehm, tas, ko jūs sacījāt par ASV, mums ir regulāri kontakti ar e, FICEM un e, ASV atbildīgajām iestādēm. Un um, mēs aktīvi iesaistamies informācijas apmaiņā ar ASV. Par e, trauksmes cēlājiem jums taisnība, mums ir jāmainās kultūrai Eiropā. Uh, Komisija nākus klajā ar priekšlikumu nesen, kas varbūt ne visiem eh, patiks visās detaļās, bet ir svarīgi sākt arī normatīvo iniciatīvu, lai veicinātu tādu ietvaru izveidi, lai cilvēki varētu paust un atklāt informāciju, nebaidoties, ka viņu dzīve sabruks. Tāpēc mums ir jāveido šīs pārmaiņas. Uh, Par jūsu jautājumu, vai prudenciālajie uzraugi var veikt eh, naudas atmazgāšanas apkarošanu? Protams, ka katrā darbā ir jāliek uzsvars uz kaut ko. Mūsuprāt, viņiem tas ir jādara. Lai pārbaudītu, vai banka ir robusta, vai viņiem ir efektīva AML sistēma, Mums tas liekas obligāts priekšnosacījums. Tas nenozīmē, ka banku uzraugam ir viss jādara vienatnē. Šeit atkal ir jārunā par to, ka ir jāsadarbojas ar citām pastāvošām iestādēm, kādas pastāv visās dalību valstīs un kurām varbūt ir lielāka kompetence e, šajā jautājumā, bet tas nav jautājums par to, vai man ir jāvēršas pie AML uzrauga vai nē. Mums ir jāmaina domāšana, kā AML ir kaut kas eksotisks. Tas var būt sistēmiska problēma bankai, kā jūs to redzējāt šorīt. Manuprāt, mums ir nepieciešams arī mainīt pašu kultūru. Eh, no visām pusēm, kas pēta eh, finanšu iestāžu robustumu, viņām ir labāk jāsadarbojas, un tas, ko mēs esam eh, sākuši darīt, mūsuprāt, ir pareizais veids, kā rīkoties. Jā, pāris elementi papildus vēl pavisam īsi. Par pirmo jautājumu attiecības ar ASV varas iestādēm. Digifisma vismaz nav šādu tiešu kontaktu. Mēs neesam vadošā iestāde, bet attiecībā uz EBA nākotnē, tur, kur tas ir nepieciešams, EBA būs vadošā loma attiecībās ar trešo valstu iestādēm, lai būtu iespēja runāt vienā tā balsī. Tālāk, kā panākt izmaiņas? Daudzas izmaiņas varēs panākt, ja mēs īstenosim ieteikumus, ar, ar kuriem nāks klajā um, uh, dokumenta autori kopīgā komitejā par to, kāda ir AML nākotne Eiropā. Uh, Visām ir, iestādēm ir jāvirzas uz labāko praksi. Dažas nacionālās iestādes ir ļoti efektīvas, citas ir daudz mazāk efektīvas. Un tad šī augstlīmeņa grupa ierosināja uh, identificēt labāko praksi, identificēt lielākos trūkums un tad nāk klajā ar ieteikumiem, lai būtu tādi centieni nonākt pie labākās prakses. Tas būtu pirmajā kārtā. Tālāk, otrajā kārtā mums būtu jāpaskatās uz to, kāda ir e, šīs jomas arhitektūra Eiropā, kas e, labāk izdarāms nacionāla līmenī, kas Eiropas līmenī. Jāpaskatās uz uzraugiem, uz AML iestādēm un arī FIU. Tas tāds e, fundamentāls darbs, ko komisija ir apņēmusies veikt, kā jau es sacīju, nākamajā gadā. Jūs pieminējāt eh, resursus, Nīdermajerkungs. Es jau ievadu uzrunā norādīju, ka komisija ir ierosinājusi, ka EBA ir nepieciešami 12 darbinieki darbam pie AML jautājumiem mainot situāciju, kas šobrīd pastāv un nav ilgstoša. Bet, protams, eh, pati iestāde var lemt arī tālāk tā darīt. Tā, paldies tālāk sociāldemokrātu referents Jopi Kofots. Paldies, um, paldies visiem paneļa runātājiem par visu, ko pastāstījāt šodien. Man divi jautājumi. Vispirms par izmeklēšanām šajos lielajos naudas atmazgāšanas skandālos. Mēs šodien dzirdējām par Dānska banka un ING. Kā mēs varam efektīvi eh, stiprināt apvienotās izmeklēšanas, jo vairākas iestādes eh, dara to vienlaicīgi, bet, eh, lai iegūtu tādu kopskatu un kopiespaidu, ar to vien nepietiek kā mēs varētu veidot šo apvienoto izmeklēšanu uh, arhitektūru, lai mēs tiešām varētu aizrakties līdz problēmas saknei. Jūs par to runājat, bet uh, kā to varētu vislabāk izdarīt? Varbūt tomēr koordinēt Eiropas līmenī un veikt šīs apvienotās izmeklēšanas. Otrakārt. Tas ir labs pirmais solis, par ko mēs šodien dzirdējām, bet šī eh, sistēma, lai mums būtu šāds te spēcīgs vienotais tirgus, un šeit mums ar eh, likumdošanas atvaru viss ir uh, kārtībā, bet uh, AML um, mm, sistēma nav pietiekami izvērsta, ar to nepietiek. Vai jūs varētu pastāstīt par nākotni? Kāpēc mums ir vienots tirgus, bet nav vienota uzraudzības standarta? Uh, Tas šķiet nel neloģiski. Vai mums nav nepieciešama kaut kāda AML iestāde Eiropas līmenī? Eh, ko mēs zinām Eiropā un lasot presi, jā, mums ir naudas atmazgāšanas eh, problēma Eiropā un nav jau runa tikai par šiem diviem gadījumiem, par ko mēs runājam šodien. Un eh, saskaņā ar pavisam tādām Aptuvenām aplēsēm tie ir vismaz 100 miljārdi gadā. Nu kā varbūt mēs varam eh, padziļinātāk izpētīt šo problēmu un nodrošināt šo te vienoto augstāko uzraudzības standartu? Paldies, lūdzu, Šreders kundze. Nē, nu, es varbūt uzticēšos komisijas kolēģiem. Uh, par pirmo jautājumu, kā mēs varam labāk strādāt kopā, lai izvairītos un kā apvienot spēkus. Eh, svarīgi ir, lai būtu skaidra analīze par lietu, un tas tam ir jābūt viens iestādes rokās. Ko mēs komisijā varam darīt? Eh, mēs varam veikt ekspostu analīzi, īpaši Um, lietās, kas mums īpaši uztrauc, lai redzētu, kas ir noticis, kāpēc viss ir aizgājis uh, greizi. Jo mums ir jāsaprot arī detaļas. Mēs uh, vispārīgi zinām, ka reizēm AML uh, uzrauga nesarunājas savā starpā un reizēm notiek uh, šīs te uzraudzības darbības, bet nav kaut kādu sakaru kanālu un tā tālāk. Jā, uh, mums uh, ir jāsaprot detalizētāk, kā tas notiek, un tad jau jādara tas kopā ar EBAL un citām iestādēm un jārēģē ļoti ātri. Par otro jautājumu vai ir nepieciešams viens vienots uzraudzības, vienot uzraudzības iestāde, nu, jāpaskatās iespējams un jādara tas ātri. Citās jomās mums tā ir. Nu, tā ir vienmēr problēma, jo, nu, dalībvalsts to var izdarīt pašas, bet ir jābūt pamatotai analīzei, un tas jāizdara pietiekami ātri. Uh, lai redzētu, kāda būtu pievienotā eh, e, vērtība Eiropas iestādes izveidai. Te ir jāņem vērā vairāk aspekti, jāapvieno, kas notiek prudenciālas uzraudzības jomā, kas notiek AML jomā, jo tas daudz tālu pārsniedz finanšu institūciju jomu, e, tālāk kā sadarbojas e, finanšu izmeklēšanas vienības, arī tas spēlē šeit noteiktu um, lomu un uh, Par uh, eh, FIU sadarbību uh, komisija nesen ir izstrādājusi noteikumus, tā kā, uh, un šeit, protams, kā um, FIU darbības tiek uzskatīts par neatkarībām, neatkarīgām, un tajās iejaukties uh, varbūt nevajadzētu. Paldies, priekšsēdētā, kā es teicu, ir jānošķir īstermiņa pārmaiņas, kuras jau iezīmēju, padarot uh, EBA mm, efektīvāku ar ilgtermiņu struktūrālām pārmaiņām, kas prasa laiku. Mums ir labi jāsapratot, kas ir noticis pēdējo gadu un mēnešu laikā, un e, tad mums ir jābūt arī ar tādu skatu nākotnē, jo vienkārši nepietiek jau izcīnīt pēdējās kaujas, bet ir jāskatās, kā institūcija Eiropas līmenī var organizēt savu darbu, uh, m, mm, eh, lai paredzētu novērst kaut kādus nākotnes eh, naudas atmazgāšanas gadījumus. Un eh, atkal ir jāatgādina par subsidiaritātes principu. Jo ir jāveic tāds analītisks ietekmes izvērtēšanas darbs. Mēs sākam šogad un veiksim nākamgad un eh, noteikti mums nākotnē būs iespēja to izrunāt. Eh, Pārobežu aspekts. Nu, es te nevaru īsti komentēt āmelu uzraugu savstarpējo sadarbību, bet eh, prudenciālie uzraugi šeit mums pastāv noteiktas kolēģijas galvenajām banku grupām un e, tieši tās e, sadarbojas e, ļoti labi. Un varbūt AML jomā vajadzētu pārņemt šo pieredzi, jo tas tiešām palīdz uh, identificēt problēmas un tālāk jau nodot, uh, teiksim, šīs te lietas izmeklēšanai uh, FIU vai kur tālāk. Paldies! Man ir tik daudz jautājumu, bet es centīšos iekļauties vienā minūtē. Ir kāda lieta, ko neviens nav minējis līdz šim, vismaz tā daļā, kur es biju klāt. Tas ir par neformālo banku sektoru, vai tās esmu shadow banking, jo tad, kad mēs runājam par naudas atmazgāšanu, tā ir svarīga loma. Nu, protams, mēģinot pārvaldību atrisināt uh, ar šo tiesību aktu, un tas varbūt nav galvenais, Bet, kad es skatos uz priekšlikumiem, kas šobrīd ir uz galda, es īsti neesmu pārliecināta, vai mums izdosies izdarīt tik daudz, cik vajadzētu. Komisija, protams, palīdz EBA ar pamatiesību aktu saskaņošanu. Es nezinu, vai man ir jāsaka paldies komisijai par pēdējo priekšlikumu vai nē, godīgi sakot, jo no vienas puses ir labi, protams, kaut ko mēģināt padarīt e, labu vēl līdz e, sasaukuma beigām, bet runājot e, par sarunu procesu, pastāv risks, ka komisija, ka padoma pateiks, ka viņi var būt tikai par ML, AML interesēsies un ne tik daudz par. Jā, sabant, jā, nu, Protams, ka viņi var censties veikt daļu darbu, uzraudzības kontrolas un tā tālāk, bet es gribētu Fārkas kungam jautāt. Cik lielas problēmas jums rodas ar nacionālajām kontrolas iestādēm? Uh, Ja mēs nemainīsim valdes struktūru, vai jūs varēsiet uh, realizēt uh, mandātu, ko jūs piešķirat uh, eh, AML sakarā, tad, kad notiek izmeklēšana, cik lielā mērā Nacionālās kompetentās iestādes palīdz un cik lielā mērā jums ir jāpaļaujas uz trauksmes cēlājiem, kopš mm, līdz jūs nonākat pie, pie, pie īstās lietas? un kā var nodrošināt to, ka tiesiskais pamats nodrošina to, ka var vērsties pie uh, vājas uh, īstenošanas pirms jūs uh, sākat mainīt likumu. Nu, labāka informācijas apmaiņa starp uh, privāto un publisko sektoru, tas ir svarīgi, bet kā ar sadarbību starp privātajiem dalībniekiem savstarpēji, cik lielā mērā tas ir vajadzīgs, jo te ir runa par konkurenci un gal galā konkurences risks pastāv un viņi neko negrib darīt, pirms viņi netiek spiesti kaut ko darīt. Farkas kungs, lūdzu. Jā, paldies, Beres kundze, par visiem jautājumiem. Nu, ņemot vērā ierobežoto laiku, pirmkārt, cik e, efektīvi ar pašreizējiem pārvaldības e, pasākumiem mūsu centieni e, kaut kādā veidā risināt šos riskus un izskatīt Eiropas tiesību aktu pārkāpumu gadījumus. Pašreizējā mm, EBA pārvaldība varbūt nav uh, pats labākais veids, jo šeit pastāv pārvaldības struktūru interešu konflikts konflikts, jo visi, kas balso, pārstāv nacionālo iestādi, un mēs, eh, pārs, mēs izskatām lietu, kur likumu, ES likumu ir pārkāpusi nacionālā iestāde. Nu, tad te ar pārvaldību ir kaut kas jāmaina, lai varētu eh, šo izmeklēšanas neatkarību stiprināt. Mēs ne komentēsim likumdošanas procesu, bet es saprotu, ko jūs sakat. Nu, cik lielā mērā palīdz nacionālās iestādes, tad, kad mēs veicam šos pārskatus eh, vai eh, izskatām gadījumus un izmeklējam eh, kopienas normu pārkāpumus. Balstoties pieredzes, var teikt, ka pastāv zināma. Nu, nevien, pastāv zināms neviendabīgums. Ir iestādes, kuras ieņem tādas aizsarga pozīcijas, tikko sāks kāda izmeklēšanās, un tieši tāpēc mēs cenšamies likt uh, uzsvaru uz eksante um, pārskatiem, lai uh, tiešām konstatētu, kur pašas iestādes ir izdarījuši pārkāpumus. Vāja likumdošanas piemērošana. Uh, Nu, parasti tur, kur ir likumdošanas pārkāpumi, tur arī ir šie te vājie punkti, un ko mēs darām, mēs uh, izstrādājam rekomendācijas, un tādēļ, ka tās ir publiskas un tiek publiskotas, um, un ir arī uh, saistības uh, no iestādes puses, vai tās vēlas vai nevēlas tās ievērot, nu, šeit mums ir tāds, nu, neobligāts veids, kā uh, īstenot lēmums, uh, tādu obligātu un principu šeit nav. Uh, Jā, pavisam īsi par neformālo banku sektoru. Jāsaka, ka mēs, mūs interesē viss finanšu sektors un arī daļa no ārpus banku sektora mūs tieši tāpat interesē, jo tās tiek regulētas. Uh, un tas ir EBA e e, uzraudzības lokā. Nu, ir arī, protams, kaut kāds ārpus banku sektors, kas e, ir paliek ārpus regulējumu, un runājot par riska novērtējumu, ko veids dažādas iestādes, tas ir jāizmanto, lai novērtētu, vai konkrētas neregulēta ārpus banku sektora tiek pietiekoši uzraudzīts un uh, vai ta, un jāsecināts, vai tas atbilst regulējumam. Kas attiec sadarbību ar privāto sektoru, pu, privātām publiskām partnerībām, tas tiek organizēts nacionālā līmenī. Galvenokārt, jā, tas ir ļoti svarīgi, lai eh, publiskās iestādes un privāta eh, sektors sadarbotos. Uh, jo privāta sektoram ir nepieciešams zināt, eh, uz ko, eh, kam pievērst uzmanību, un svarīgi novērst to, ka nacionālās iestādes tiek pārpludinātas ar bezjēdzīgiem uh, paziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem. Um, tā kā šai sadarbībai noteikti ir liela vērtība kas attiecas uz ilgtermiņu struktūrām Eiropas līmenī. Nu, šeit arī būtu jāorganizē dialogs Eiropas līmenī un ne tikai, Eiropas, ne tikai dalībvalstu līmenī, bet, nu, pie šiem secinājumiem mēs droši vien nonāksim vēlāk. Nu, es gribu paziņot, saka priekšstādājs, kā tulki mūs pametīs eh, pulksten vienos, tā kā es uh, ceru, ka mēs pārāk neievilksim eh, ārpus šī laika. Uh, Svens Gīgolds, jā, šķiet, ka mēs esam panākuši ievēram progresu ES likumdošanas izstrādē uh, un arī uzraudzības aktivitāšu jomā saistībā ar mm, naudas atmazgāšanas apkarošanu, bet uh, Jāsaka, ka eh, skandālu mērogi eh, ir daudz eh, iespaidīgākā mūsu progresa šajā ziņā, un tāpēc man ir dažs konkrēts problēmas. Jūs rakstiskais atbildēs, jūs sakāt, ka FIZMA ir atklājusi, ka jums nav neviena darbināta, kas strādātu par finanšu tirgu spēlētāju integritātes un uh, kriminalitātes. Nu, integritāte un uh, kriminalitāte tā tad iet ārpus finanšu, atrodas ārpus finanšu uzraudzības. Vai esat uzņēmušies eh, iniciatīvu, lai attīstītu savus, uh, savu personālu tā, lai jums būtu ieskats tajā, kas notiek. Tālāk, tad, kad mēs runājam par naudas atmazgāšanas uh, uzraudzības realitātēm. Uh, Esmu rakstījis eh, komisijai 15. oktobrī, adrese, rakstot vēstuli, aicinot izmeklēt kopējās eh, Vācijas finanšu izmeklēšanas vienības darbību. Eh, faktiski tās rezultāti ir tik bēdīgi, ka varētu teikt, ka, ka Maldas gadījums ir tikai tāds sīkums. Eh, ārkārtīgi daudz aizdomīgu, pāri par desmitiem tūkstošu aizdomīgu darījumu, eh, par kuriem ir ziņots, vienkārši paliek uz papīra, neviens tos neizmeklē. Tā ir, eh, tas ir 32. panta pārkāpums AML direktīvā. Un tāpēc es prasu jums, Šreders kundze, vai jūs ats, vai sāk, atvērsiet pārkāpumu procedūru pret Vāciju, uh, Um, tādēļ, ka Vācijas uh, FIU darbojas ļoti neefektīvi apdraudot gan Vāciju, gan Eiropu kopumā. Un visbeidzot, es rakstīju jums uh, komisijai par uh, 22.4 ība uh, regulas pārkāpumu izmeklēšanu. Jūs man atbildējāt, uh, Andrē Enrī to izdarīja, sakot, jā, mēs nezinām, uh, Vai eh, šis eh, attiecīgais skandāls ir integritātes problēma Eiropas banku sistēmai? Nu, ja tā nav integritātes problēma, tad es nezinu, kas integritātes problēma vispār ir. Un es vēlētos eh, jūs aicināt sākt šo izmeklēšanu, un tad mēs redzēsim, kas kumeks sakarā ir noticis visā Eiropā. Tā ir milzīga problēma un kredibilitātes pārbauda jums. Mm Šreders kundzē tātad par uh, procedūru un pēc tam nākušiem runātājiem vārds. Okay, I take your question. Labi, tātad vispirms atbildēšu uz jūsu jautājumu par Vāciju. Mēs saņēmām jūsu vēsturi, es, vēstuli, esam sazinājušies ar Vācijas atbildīgajām iestādēm un esam saņēmuši ļoti daudz informācijas par Vācu EVU Mēs e, analizējam šobrīd šo informāciju prioritārā kārtā un pieņemsim lēmumu par to, vai ir jāuzsāk, vai ir pietiekams pamats uzsākt e, sankciju procedūru vai nē. Šobrīd uz to vēl nevar atbildēt. Nākamais par resursiem. Kā jūs teicāt, tā ir DG Justice, kura ir uzņēmusies e, vadību sagatavot pret naudas atmazgāšanas un pret terorismu finansēšanas politiku. Uh, Šobrīd ir godīgi apgalvot, ka vesela virkni darbinieku strādā pie šī eh, pie šīs politikas materiāla, un mēs atbalstam arī DJ Just. Tātad eh, šiem darbiniekiem šis ir papildus pienākums, līdz ar to nav tā, ka neviens uh, DJ Fisma strādā ar šiem jautājumiem, bet eh, viņiem ir arī citi pienākumi. Runājot par tirgus integritāti kopumā, iespējams, ka tas ir definējama jautājums, un tomēr mēs tirgus integritāti ļoti nopietni eh, uzskatām. Mums ir jānodrošina investora aizsardzība, bet mums ir jānodrošina arī kopēja kopīga tirgus integritāte, tātad tirgus kopīgā integritāte. Tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, līdz ar to raugoties uz integritāti tādā plašākā skatījumā, ļoti daudz mūsu darbinieku DJ Fisma ikdienas strādā ar šiem jautājumiem. Um, briefly, uh, um... Pavisam īsi. Es eh, varu apstiprināt, ka esam saņēmuši jūsu vēstuli un atbildējām tai tādā ļoti telegrāfiskā stilā. Varu tikai vēlreiz apliecināt, ka šim jautājumam esam pievērsuši ļoti būtisku uzmanības daudzumu. Esam uzsākuši analīzi, esam sākuši izvērtēt, ko darīt, kāda ir mūsu spēja un rīki ietekmēt banku iestādes, un patreiz nav iespējams atbildēt, vai šīs aktivitātes eh, tiek vērtētas kā krimināla noziegums, un vai tas tiks nodots tiesību sargājošajām iestādēm, jo tad tā kā vektors ir cits. Vācijā ir pilnīgi skaidrs, ka e, tiesību sargājošās iestādes šobrīd ir ļoti daudz šādu gadījumu, un es griežos pie jums, e, lai jūs palaistu uh, 242. E, panta procedūra. Koban kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. E, Eiropas Savienība ir prezentējusi Lielbritānijas parlamentam. Tas ir uzbrukums, tas ir. Tā ir smiešanās sejā tiek teikts, ka EBA, tātad Eiropas Investīcija bankas darbība Londonā pēc Brexita. Šai bankai būs bankas imunitāte un uz to neateiksies Lielbritānijas likumi. Kā jūs raugaties uz to, kā tas var nodrošināt cīņu pret naudas atmazgāšanu? Nākamais. Apvienotajai karalistei būs jānodrošina arī imun imunitāte Eiropas Savienības pilsoņiem, e, pret kuriem varētu būt īstenots krimināla procedūras. Nākamais e, apvienotajā karalistē dzīvojoši Eiropas Savienības e, pensionāri netiks aplikti ar nodokļiem un arī strādājošā vecumā esoši netiks aplikt ar nodokļiem. Tāpēc kāpēc būs šis izņēmums no Eiropas Savienības, no apvienotās karalistes nodokļu likumdošanas. Manuprāt, tas ir ne tikai liekulības pierādījums šāda sistēmas ieviešana, bet eh, tas ir liekulības kalns. Kā jau kas no manis tikko pieminētā var palīdzēt cīņā pret naudas atmazgāšanu, loģika tur neredz nekādu. Does anyone want to comment? Vai ir vēl kāds, kurš eh, vēlētos, vai ir kāds, kurš vēlētos komentēt? Merlan kungs, es. Eh, es, es nevaru komentēt šo Brexit līgumu. Nē, nē, jums nav jākomentē Brexit, bet šajā nolīgumā ir ierakstīts tas, ko es jums tikko teicu. Vai jūs uzskatiet, ka tas ir labs piemērs, kā apturēt naudas atmazgāšanu? Uh, atbilde. Es domāju, ka šīs ir tādas diskusijas, kas iziet ārpus šīs dienas eh, uzklausīšanas virsraksta. Jā, es, es saprotu, ka jūs nevariet varbūt komentēt šāda veida līgumus, bet jā, tas tomēr notiek. Tātad jau kas, kas ir saistīts ar naudas apmazgāšanu, jums tas ir jāaptur. Uh, Jūs, protams, es jau neprasu, lai jūs izteiktos par Brexitu, es jums prasu, lai jūs izteiktos par šo konkrēto pantu. Priekšsēdētājs jau komisijas at... Komisijas pārstāvis jau atbildēja uz jūsu jautājumu, un es esmu pārliecināts, ka e, būs vēl arī turpmāk diskusijas par šiem jautājumiem. Es e, nedomāju, ka mēs esam spējīgi Deputāts pārtrauc visu laiku atbildētājus, sakot vienu un to pašu. Vai jūsuprāt, sniedzot šādus imunitātes parametrus Eiropas Savienības pilsoņiem, vai tas palīdz naudas atmazgāšanā? Prieksēdētājs, mums jau beidzās laiks šobrīd. Prieksēdētājs. Godātais Korbon kungs, jūs nevariet eh, prasīt, lai tagad komisijas ierēģi jums atbildētu ārpus mūsdienu šūs, ārpus šīs dienas mūsu uzklausīšanas ietvara. Nākamais jautājums. Eh, Kā jūs, Korban kungs, nodrošināsiet to, lai apvienotā karalista nekļūtu par milzīgu eh, nodokļu paradīzi, jo jūs vairs nebūsiet Eiropas Savienības uzraudzībā? Bet tagad mans jautājums, kas ir saistīts, eh, jā, es eh, piekrītu, ka mums ir nepieciešama tāda kopīga uzraudzība, bet padomē tas tika nobloķēts. Un es ceru, ka jūsu teiktajā tas arī parādīsies jūsu atbildēs par esas mandātu stiprināšanu. Vēlētos pajautāt, vai būs eh, kāda veida stresa testi vai pārbaudas jau esošajām banku institūcijām, un vai tiks uzraudzīti arī šo banku maksājumi un jūs varbūt eh, tiksiet galā no tiem, kuri, piemēram, tikai apkalpo peps un tā tālāk. Es eh, saprotu, ka mana valsts, protams, tiešā veidā nodos šīs banka iestādes jums. Tātad ECB ir nepieļaujami, ka uz viņiem neatiecas nekas. Mans jautājums gala beigās ir saistīts arī ar to, ka ir tādi, kuri apgalvo, ka e, komercbanku rīcība dalību valstīs uz tām neatiecās naudas atmazgāšanas kontrols. Tātad tie, kur nopērk šīs komercbankas, e, bieži vien ir anonīmi avoti. Tā ir milzīga naudas atmazgāšanas schēma, un vai komisija to ir ņēmusi vērā? Merlāna kungs. par pirmo jautājumu. Tātad IBA jau novērtē, investīcija banka jau novērtē riskus, mēģinot eh, noteikt, kur tad finanšu sektorā šie riski nāk.